Good morning, colleagues. Kolēģi, labrīt. Es atvainojos par kavēšanos. Bet beidzot, mēs esam gatavi sākt darbu. Un skatīsim sesto darba kārtības punktu, kas ir deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbauda. Mēs esam atvēlējuši laiku, lai mēs varētu komitejas līmenī apmainīties ar viedokļiem attiecībā uz pasākumiem, ko ir sagatavojušas uzraudzības iestādes un komisija, un mūsu komiteja ļoti no lielu uzmanību pievērš uh, Eh, savām uzraudzības pilnvarām šavā, šajā jomā. Un šodien mēs koncentrēsimies uz tirgus finansēšanas instrumentu direktīvu, kā arī vērtspapīru tirgus regulējušiem dokumentiem. Mūsu rīcībā ir aptuveni pusotra stunda. Vispirms es gribētu sirsnīgi sveikt Stefanu Meidžeru un Mariju Terēzu Fabregas no komisijas, kā arī visu darba grupu, kas ir strādājusi pie šiem jautājumiem. Un bez kavēšanās došu iespēju izteikties par MIFID 2 ieviešanu. Mēs apzināmies, ka šis temats ir ārkārtīgi plašs un ka mēs nevarēsim to iz, izrunāt līdz galam šodien, bet ļoti vēlams būtu maksimāli precīzi izteikties par viskonkrētākajiem jautājumiem. Uh, Meidžor kungs, paldies, ka esat kopā ar mums un dodam jums vārdu. Paldies, Roberto, par šiem ievadvārdiem. Godājamie Eiropas parlamenta deputāti, esmu gandarīts par iespēju uzstāties un izklāstīt esmas darbību. Mūsu rīcībā ir tikai 90 minūtes, un kā jau jūs teicāt, Eh, jautājums ir visais, visai plašs, eh, un man ir desmit minūtes atvēlēts runāt par MIFID. MIFID 2 ir eh, būtiskākais um, no tekstiem otrā līmeņa likumdošanā. Un, kā jūs zināt, tiek pielikti pūliņi, lai panāktu to, ka konsultācijas nos, notiek maksimāli plaši un tiek uzklausītas visas ieinteresētās puses. Tāpat arī tiek informēts par parlaments par virzību. Vispirms es e, gribētu koncentrēties uz trim plaši apspriestiem jautājumiem. E, E, par pārskatāmību. Kā jūs zināt, MIFID ievieš plašu plašu caurskatāmības e, apjomu attiecībā uz e, līdzekļiem bet pagaidām pieejamie dati ir visai ierobežoti. Tas apgrūtina uzdevumu izpildi. Viens no elementiem, kas piesaista vislielāko uzmanību, ir caurskatāmība eh, obligācijām. Ir ļoti nedaudz obligāciju, jeb mazāk par 10%, kas ir caurskatāmas. Un ESMA piedāvā klasifikāciju, kas ir balstīta uz šo caurskatāmību. Mēs apzināmies, kādas grūtības tas varētu radīt, un arī kādus sarežģījumus un kādas pārmaiņas tas varētu pieprasīt. Tālāk runāsim par preču grupu atvasinājumu eh, tajiem darījumiem. Šeit aktivitāte ir augsta. Eiropas Savienība mēģina ieviest visekstensīvāko līmeni pasaulē, pat ekstensīvāku nekā Savienotajās valstīs. Un ļoti nozīmīgi ir izveidot metodiku, kas būtu pietiekami elastīga šajos tirgus apstākļos. Tomēr preču grupu tirzniecībā ne tikai ins pats instruments tiek pakļauts jaunajai regulai Eh, tirzniecības firmām būs vai nu jāierobežo savu aktivitāti, vai jāsaņem autorizācija MIFID ietvaros un attiecīgi. Noteikti var tikt noteikti zināmi sliekšņi atkarībā no darbības. Atbrīvo, attiecībā uz uh, firmu profilu attiecība darbības var būt atšķirīgas, bet tās mēs varam precizēt konsultāciju laikā. Un tagad par tirgus mikrostruktūru. Šeit ir divi centrālie jautājumi. ESMA ir ir sākusi e, pētīt šos jautājumus un paturējusi trīs principus prātā. Pirmkārt, konkurence nedrīkst būt e, balstīta uz lielumu, otrkārt ir jāatrod adekvāta e, attiecība starp daļām, un treškārt likviditāte un cena ir būtiska, lai varētu uh, noteikti. Attiecībā uz tirgus veidošanas obligācijām ir jāapzinās, ka mēs vēlamies eh, panākt eh, jaunas darbības firmās, kas strādā ar algoritmiem, un eh, daudzas interesētās puses apzinās, ka viņu darbības tiks korizētas. Tāpēc mēs vēlamies eh, paredzēt eh, minimālu klātbūtni visos gadījumos bet es gribētu tagad norādīt trīs būtiskus eh, punktus tirgus ziņā. Es sarkanu komitejā jau norādīju, ka Eiropas Savienība ir pienāk, eh, pieņēmusi maksimālas harmonizēšanas principu. Tomēr, tad, kad tiek veidots jauns režīms, tādu noteikumu eh, izdevējiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem, it īpaši jaunā režīma uh, darbības pirmajos mēnešos un gados. Tomēr ne ESMA, ne Nacionālās lēmē iestādes pagaidām nespēja veikt ātras darbības. ESMA ar Eiropas un Eiropas Savienības institūcijām ir jāuztur cieši dialogs, lai varētu šos jautājumus vieglāk risināt. Otrkārt, jāuzsver to cik lieli pūliņi būs jāpieliek pēc regulējuma pirmajā etapā, un tas attieksies gan uz infrastruktūrām, gan uz tirgus dalībniekiem. Noteikumi stāsies spēkā 2016. gadā un būs tikai viens gads, lai ieviestu uh, informatīvo infrastruktūru. Tas skars gan valsts, gan uh, privāto uh, nu, sektoru un ir paredzami ļoti daudz izaicinājumi, lai varētu visu paveikt saulaicīgi. Tagad daži vārdi par investoru aizsardzību. Misi divi eh, paredz uh, instrumentus, lai investori varētu darboties vislabākajās klientu interesēs un lai varētu regulēt attiecības ar visu kategoriju klientiem. ESMA piedāvā komisijai pieņemt vairākus pasākumus, kas varētu palīdzēt aizsargāt patērētājs viscaur Eiropas Savienībā. Eh, šie eh, pasākumi vēl eh, skaidrāk iezīmējas krīzes laikā, piemēram, nozars kultūra, kas nevienmēr atbilst klienta interesēm, tāpat konfliktu atrisināšana un dažādi pakalpojumi, kas ir eh, vērsti klientiem. Tiek piedāvāti vairāki pasākumi, sākot ar pārvaldību un beidzot ar pārvaldības aspektiem, un visi šie pasākumi palīdz labāk dizainēt produktu, sniegt klientam skaidrāku, plašāku informāciju un panākt labāku konfliktu atrisināšanu, kā arī ieteikto eh, produktu labāku novērtēšanu, stiprināt investoru pamatlīdzekļu aizsardzību un nodrošināt efektīvu kolektīvu sūdzību izskatīšanu. Mums ir visos gadījumos ļoti rūpīgi jākonsultējas ar visām interesētajām pusēm un jāuzklausa paustie viedokļi, taiskaitā investoru un finanšu nozars pārstāvji. E, paralēli tehniskajām konsultācijām un standartiem ESMA jāstrādā pie vadlīnijām saskaņā ar MIFID 2. Tas attiecas uz sarežģītiem eh, produktiem, šeit ir nepieciešams zinošs personāls. Un, un tagad mans pēdējais eh, komentārs ļoti nozīmīgs investora aizsardzībai. Uh, Gribu uzsvērt, ka MIFID 2 ir ļoti nozīmīgs likumdošanas teksts investora aizsardzībai, bet nevienīgais, lai varētu nodrošināt e, investora aizsardzību neatkarīgi no viņu iegādātā e, produkta, ir ļoti svarīgi tas, lai likumdošanas ietvaros dažādie produkti tiktu skatīti uh, Eh, vienlīdzīgi. Un paldies par jūsu uzmanību un mēģināšu atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem kopā ar ESMA darba grupu. Paldies! Eh, paldies ESMA priekšsādātājam un tagad došu vārdu komisijai Marijai Terezē Fabregas. Paldies priekšsēdētājiem! Pēc tam, kad ESMA priekšstādātājs Maidžors sniedza savus skaidrojumus no komisijas puses, gribu norādīt, ka mēs strādājam pie deleģēto aktu izstrādes balstoties uz ESMA sniegtām konsultācijām pagājušā gada decembrī. Ir atsevišķas prioritāras jomas, uz kurām mēs galvenokārt koncentrējam savu uzmanību, tā skaitā diskusijās ar ekspertiem no dalību valstīm. Eiropas vērtspapīru komiteja ekspertu tikšanās reizēs un arī vēlos pateikties referentiem un referentiem. Būtiskākās jomas skar definīcijas, augstas frekvences tirzniecības, spot eh, līgumu definīcija, e, preču grupu atvasinājumu definīcija un vēl citas. Vēl viena prioritāra joma ir definīcija tam, kas, kāds ir e, jēdziens, ko nozīmē jēdziens datu sniegšana ar saprātīgu komerciālu pamatu. Tālāki jautājumi, kas tiek attiecināmi uz MBU izaugsmes tirgiem un pēdējā, bet un viena no nozīmīgākajām jomām atpat patērētāju aizsardzības ziņā ir the importance of this uh, area where there are key issues to be further developed. Tāpat ir jautājumi, kas ir tālāk jātīsta, piemēram, kvalitātes stiprināšana un skaidrojumi attiecībā uz pētniecisko darbu. Jo, kā jūs zināt, pirmajā e, līmenī šie jautājumi netika izskatīti. Mēs turpinām strādāt pie šiem jautājumiem. Mums vēl galīgie lēmumi nav pieņemti un galīgie teksti nav saga sagatavots, tāpēc ir ļoti svarīga tāda tikšanās kā šodien šajā komitejā. Bet no mūsu puses ir ļoti būtiski tas, kā šie deleģētie akti un tehniskie standārti atbilst pirmā līmeņa mērķiem, kurus līdz likumdevēji mēģināja paust pārskatot šos tekstus, kā arī deleģēti akti un tehniskie standarti sniegtu nepieciešamo juridisko drošību gan tirgus dalībniekiem, gan regulatoriem, lai varētu ieviest likumdošanu. Tāpat darbs ir jāskata plašākas eh, politikas eh, eh, kontekstā attiecībā uz darba vietu radīšanu un izaugsmi ar attiecīgu un pienācīgu otrā līmeņa pasākumu kalibrēšanu. Mēs tādā veidā esam iecerējuši padarīt tirgu krīzēm pretoties spējīgāku un atbalstīt darba vietu veidošanu Eiropā. Teksts visdrīzāk tiks publicēts oficiālajā vēstnesī nākošā gada sākumā, vismaz lai tirgus dalībniekiem un regulatoriem dotu laiku viņu sistēmu e, koriģēšanai un lai varētu sagatavoties nepieciešamajām autorizācijām Un šim nolūkam mēs strādājam, lai šīs saistības izpildītu. Tāpat vēlos atgādināt to, ka tehniskajiem standartiem saskaņā ar likumdošanu, ka tiem ir jābūt gataviem jūlijā, kas varētu Ehm, kas varētu nodrošināt deleģēto aktu, aktu publicēšanu oficiālā vēstnesī nākošā gada sākumā. Katrā ziņā mēs arī turpināsim mūsu divpusējās sarunas. Paldies! Un tagad došu vārdu deputātiem un vispirms de, referentam Markusam. Liels paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Sākumā vēlos sirsnīgi pateikties arī mūsu sarunu vadīšanas komandai, ēnu referentiem un tiem, kas arī aizstāja cilvēks no iepriekšējā sasākuma, tāpat arī esmā un komisijai par to, ka mēs regulāri, neraugoties šo pārbaudas grafiku, tiekamies, lai novērstu kaut ko tādu, ko visi nevēlamies, lai dienas beigās parlaments iespējams lietas uh, aplūkot citādāk, nekā tas tika īstenots otrajā līmenī. Vēlreiz paldies, mums jau bija trīs tikšanās, šodien notiks vēl viena, un apsveicu to ļoti, jo šis ir ļoti komplekss jautājums, kurš šajā īsajā šodienas sēdē nemaz nevarēsim un nevaram pilnībā izskatīt. Vēlos norādīt uz to, ka sagatavot šo aktus, mēs centāmies koridorus nospraust ļoti ciešus, kad ir runa par deleģēto aktu vai regulatorisko tehnisko standārtu īstenošanu, jo, manuprāt, kā referents un man komanda arī man sekoja, tas, ko mēs nevarējām atrisināt pirmajā līmenī, to mēs arī nevarēsim atrisināt otrajā līmenī, un otrais līmenis patiesībā ir paredzēts tam, lai ja drīkstu šeit pieminēt atsaucas uz Vācijas eh, tiesībām. Tātad tas ir paredzēts, lai īstenotu tādas administratīvas procedūras. Un um, vēl viena lieta arī saistībā ar šādu kompleksu dosē mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments nezaudētu savas tiesības likumdošanas iesaistīšanās procesā. Neņemot vērā visus eh, pozitīvo attieksmi pret dažādiem pielāgošanās mehānismiem, jo cienījamais Meidžar kungs, eh, nevar vienkārši būt tā, ka ar kaut kādām vispārīgām direktīvām tad tiek īstenotas lietas, un tad uh, runā par tādām lietām, kur mēs neesam iesaistīti, un beigās ir rezultāts ir tāds, kuru mēs kā likumdevēji nemaz nevēlējamies. Tādēļ tiešām lūgums ir tiešām iesaistīt parlamentu visās likuma pieņemšanas uh, stadijās, un es dzirdēju, ka padoma arī atbalsta mūs un, un arī komisija atbalsta mūs. Tas ir tāda vispārīgs dabas jautājuma, tagad runāšu par konkrētākām lietām. Protams, ka patērētāja aizsardzības jautājums ir ļoti būtisks arī mūsu konsultācijas laikā. Un gribu mazliet uh, izteikties par, par komisijas uh, konsultācijām. Šeit mēs neparedzam skaidrs norādes, mēs atstājam to dalībvalstu. Uh, ziņā, jo tas būtu daudz vienkāršāk, taču no otras puses mums ir jāapzinās, ka mums ir ļoti dažādi eh, tiesiskās sistēmas un ka tādas sistēmas, kas ir eh, izveidotas jau dalībvalstīs, tās tiktu jālikvidē. No otras puses mums ir arī pienākums publicēt, un šeit konstatējam, ka situācija jāuzlabo, šis politiskais lēmums tika pieņemts apzināti, un mēs sagaidām, ka arī esmu un komisija to ņems vērā. Protams, ka tagad ir um, ļoti rūpīgi jāizskata kvalitātes uzlabošanas kritērijas, un ja es redzu, ka kvalitātes uzlabošanas uh, piedāvājums, uh, ka tam jānotiek katram gadījumam atsevišķi, tas būtu saistīts ar milzīgām dokumentēšanas prasībām. Es šeit saskatu arī problēmas formulējumā par proporcionālas komisijas saņemšanu. Šeit ir mums jāplūko šīs divas lietas saskaņot, citādi vienkārši iesim pārāk tālu. Un esmas priešlikums specificēt vadlīnijas un ieteikums un tādējādi it kā izvairīties no mūsu pārbaudas. Nu, jūs tiešām katru dienu savā mājaslapā varat publicēt, ko vēlaties, taču ne, dar, nevarat to darīt saistībā ar MIFID 2. Tas nav pieņemam un tas ir jāņem vērā. Un tad arī MVU izaugsmes tirgi tika pieminēti. Ar MIFID 2 mēs uh, vēlamies padarīt finanšu tīklus drošākus, efektīvākus, caurskatāmākus, taču vienlaiks nodrošināt arī piekļuvu MVU. Tādēļ ar MVU izaugsmas tirgiem esam īstenojuši jaunu kategoriju, kas uh, daudz labāk varētu tikt galā ar MVU problēmām. Un tas atbilst arī kap kapitāla savienības mērķiem, ja pareizi sapratu zaļo grāmatu. Taču man nav tāds priekšstats, ka esmas priekšlikumi tiešām palīdzēs saņa, sasniegt šos mērķus, tādēļ ļoti esmu ieinteresēts uzklausīt komisijas viedokli šajā ziņā. ESMA piedāvā, ka MTF operatori var brīvi rīkoties zināmās kategorijās. Un, manuprāt, šeit būtu nepieciešama vismaz minimālā harmonizācija, lai šie uh, nezaudētu pievilcīgumu MVU finanšu tirgiem. Un šeit saskatu riskus, ka mēs negūsim panākums un mūsu pieliktie pūliņi būs uh, velti. Tad, um, runājot par akciju izpēti, šeit arī saskatu negatīvas sekas MVU piekļuvai tirgu. Esmu piedāvā bezmaksas uzņēmumu uh, analīzes uh, kategorizēt kā attiecīgi kategorizēt, un tas nozīmē, ka akciju izpēta būtu iespējama tikai tad, ja to apmaksā no atsevišķa konta, un tad rastos uh, tāds praktiski tāds jautājums, vai portfolio pārvaldnieks var tālāk nodot šos, um, šo informāciju tālāk saviem klientiem, vai viņš var iepriekš uh, jau aplēst, cik daudz akciju izpēt būs nepieciešama, lai sagatavotu konkrētu dokumentu, jo tas taču ir atkarīgs arī no investoru lēmumiem, un man pastāv bažas, ka esmu šeit ir devusies daudz tālāk nekā tas, ko mēs vēlamies panākt saistībām šiem izaugsmas tirgiem, un ka šeit būs mazāk uzņēmumu analīzes, un tādēļ piekļuve kapitāla tirgumu tiks apgrūtināta. Tas skars nevis lielos koncerns, bet tieši uh, mazos un vidējos uzņēmumus, kuriem mēs patiesībā vēlējamies atvieglot piekļuvi. Tad publicēšanas pienākumi. Esmu tehniskajās padomos ir sādaļa publicēšanas pienākuma attiecībā uz nodavām. Tas bija arī saistībā ar uh, preps un EUSITS direktīvām arī tā paredzēts. Mans jautājums komisijai ir, vai mēs varam nodrošināt, ka beigās mēs nesaskarsimies ar dažādām pat kontroversām publikācijām, jo preps, jūsits un mifid gadījumos mums tas viss ir jāņem vērā un tad atkal piekļuvi tiktu apgrūtināt vai pat neiespējama, lai, ja ir jāizteno visi šie noteikumi. Tad systematic internalizer. Šeit esma saņēma uzdevumu tehniskajos padomos skaidri definēt, kādi uh, kritēriji šeit ir paredzēti. Mēs kā kritēriju tikai norādījām, ka tirzniecībai jānotiek sistemātiski un bieži. Ko tas nozīmē konkrēti, tas jums tagad ir esma skaidri jānodefinē, tāpēc jau jūs esat paredzēti. Protams, kā ir jāņem vērā tas, ka nedrīkst mainīt statusu bieži un ka jānotiek ilgtermiņa darbībai, tādēļ nepieciešami zināmi vienādi spēles nosacījumi, lai vienkārši nebūtu, ka tā kā vienu dienu instruments ir šāds, otru dienu tāds, un nu, tā, tajādi mēs tiešām vēlamies nodrošināt, lai nebūtu šāda problēma. Un vēl divi punkti, ceru, ka priekšsēdē kungs, ka neesmu pārāk ilgi runājis, runājot par šiem automatizētajiem tirzniecības darījumiem, tas tā ir mums ļoti būtiska lieta, un tas, ka ko mēs pieņēmām lēmumu pirmajā līmenī uz HFT. Šeit ir jāņem vērā arī ASV prakse, un Eiropa ir parādījusi, ka ar labu parauga lik, labiem parauga likumiem var nodrošināt tādu atpū, tādu plānu, atkonkrētu plānu. Par HFT esmai jāsagatavo tiešām konkrēta definīcija, kas ir tirgotājs ar šiem automatizētajiem instrumentiem, uz ko tas attiecas, ko nē. Tad noslēdzošajos tehniskajos ieteikumos esma nepiedēvā vienu, bet pat trīs risinājumus. Tie visi balstās uz vienu konceptu, uz uh, šīm likmēm. Divi priekšlikumi balstās uz absolūtajiem sliekšņiem un viens uz relatīvo slieksni. Un runājot par relatīviem sliekšņiem, tie man šķiet ļoti problemātiski, jo atbild uz jautājumu, vai HFT tirgotājs ir HFT tirgotājs vai nē, tas jau nav atkarīgs no paša, bet tas ir atkarīgs no šī sliekšņa. Nu, tādēļ šī problēma, vai ir jāpiemēro attiecīgais regulējums vai nē, Tādēļ gribētu dzirdēt komisijas viedokli, kuru no šīm opcijām tā vēlas izmantot. Un pēdējais punkts. <clears throat> Preču atvasinājumu energo nozarē. Šeit uh, pamats visam ir, kuram ir nepieciešams MIFID, kuram nē uh, ierobežojums. Mēs kā likumdevēji pēc ilgām diskusijām apzināmies un pieļāvām šo papildu nodarbošanās darbību un šīs atkāpes, taču tad ir jautājums, ka to var piemērot, un šeit esmu ir jānosaka sliekšņi, šobrīd ir noteikti 5% no izmantotā kapitāla vai 0,5% tirgus kapitāla, un manuprāt, šie sliekšņi ir ļoti zemi, jo praksē tas nozīmē, ka šie papildu darbības eh, atkāpes nevarēs eh, piemērot reāli. Turklāt eh, ESMA, kā Mēģerkungs norādīja, nav sniegusi uzticamus skaitļus par šī tirgus apmēriem, nevar to darīt arī, un eh, izveidot emīru tikai pakāpeniski kļūs pieejami uzticami skaitļi, ticami skaitļi, un jūs norādījāt, ka vēlties šeit šādu soli pa solim procedūru piemērota. Tas nozīmē, ka šeit nevar tiešām iegūt skaidrus, pamatotus datus. Tad runāt par dažādiem pasākumiem, kā likviditātes pārvaldība un tā tālāk, ka to nevar piemērot, bet tas nav arguments pārāk zemiem sliekšņiem. Un tādēļ eh, arī gribētu dzirdēt, kā var nodrošināt to, ka tie, kuriem tiešām nav nepieciešams MIFID licences, eh, tās beigās arī nebūs jāīsteno. Tātad šie ir tie galvenie jautājumi, kas man kā referentam bija svarīgākie. Paldies! Paldies, Markus! Nu jā, mazliet pārsniedz laiku, taču tiešām jautājumi ir tik kompleksi un ir, bija jāpiemina. Un nu, tādēļ mēs tev piedodam. Un tagad došu vārdu nākamajai runātājai. Paldies! Pat eh, ja šodienas, šī rīta diskusija ir parādījusi, ka šī situācija ir ārkārtīgi kompleksa un cik ļoti tas ir būtiski, manuprāt, lielākā daļa cilvēku šeit zina, kāpēc MIFID tiek izveidots, taču vēlreiz vēlos to uzsvērt. Tam ir vairāki mērķi. Pirmkārt, lai uh, tirgi un finanšu instrumentu Eiropā būtu daudz caurskatāmi, gan tiem, kas tos izmanto, kas regulē, nodos, nostiprināt aizsardzību patērētājiem un investoriem piedaloties šajos tirgos un lai tirgi tiktu atvērti pastiprinātāji konkurencei, tādēļ, eh, lai jaunas inovācijas šeit varētu ienākt, kā arī, lai būtu lielākā stabilitāte un lai izvairītos arī no pagātnes kļūdām eh, nekapitāla tirgu. Un turklāt papildus mērķis ir, lai nebūtu pārāk liels loks šajā tirgu un lai tas veicinātu izaugsmu Eiropas ekonomikā. Un es man iepriekš eh, runāju, īstenojot MIFID, ka šis ir viens no lielākajiem projektiem esme, un es pati personīgi un savas uh, grupas vārdā vēlos izmantot šo iespēju un pateikties esmā par lielisku paveikto darbu līdz šim saistībā ar šī tik ļoti sarežģītu dosjē. Tāpat arī vēlos pateikties komisijai. Tāpat arī vēlos pateikties tūkiem, jo es vienmēr esmu pārsteigta par viņu spējām, un, bet tiešām par šo sarežģīto jautājumu viņi veikuši lielisku darbu šorīt. Uh, Un tad runāt par šiem finanšu tirgiem, tāpat kā referents, eh, vēlos pat teikt, ka referents tiešām pie, piemēro liels pūliņus, lai visi tiktu iesaistīti, tiktos regulāri, un darbs notiktu raiti un cieši, un tas tiešām ir tā noticis. Un kā jau mūsu diskusijas ir parādījuši vesela virkni jautājums, kuriem varam koncentrēties, es centīšos aprobežoties savos komentāros ar pašiem galvenākajiem principiem, kurus cenšamies piemērot šīs, šī likuma pārskatīšanai. Pirmais attiecas uz caurskatāmību. Un, manuprāt, tas ir eh, galvenais eh, mērķis MIFID 2. Finanšu krīze ļoti krasi parādīja, kas var notikt, ja ne regulatori, ne tirgus dalībnieki eh, nepārzina, kas tiek tirgots kur un kā. Tas ir liels risks sistēmai. Turklāt, ja pastāv likviditātes risks tirgu, kur kādam ir ļoti liela loma, pastāv risks, ka tirgus varētu darboties pretēji šim personai. Taču, manuprāt, šeit ir jāpredz riska atkāpes. Un noslēgumā turpināšu aicināt esme un komisiju panākt daudz lielāku caurskatāmību. Un tiešām ir nepieciešams īstenot to praksē, tad, kad mēs runājam par šo sistemātisko internalizatoru, tad, kad mēs par to runājam, mums ir jānodrošina tas, lai šī definīcija neradītu atkal šādus uh, tumšās, pelēkās zonas tirzniecībai. Šeit ir jānosaka tiešām ļoti skaidrs definīcijas, skaidri koridori tajās jomās, kur kapitāls tiek apdraudēts, un to mēs arī esam detalizēti izdiskutējuši mūsu komitejā. Tā, kad runājam par HFT tirzniecību, atkārtošu to viedokli, kur esmu jau vairāk kārt atkārtojis sarunu grupā, manuprāt, šeit ir problēma izvēloties starp šo absolūtajām definīcijām vai tādām vispārīgām definīcijām. Varbūt, ka te var būt pat vairākas definīcijas, ka mums šeit vajadzētu būt piemērot tādu elastīgāku pieeju. Tad runājot par preču atvasinājumiem, apsveicu daudz ko, kas tika pateikts šajā sakarā, taču, manuprāt, ir būtiski arī attiek noteikti sliekšņi. Ņemot vērā visus šos tehniskos izaicinājumus esmā, šīs Uh, publicēšanas režīmas liekšņiem jābūt pamatotiem. Jā, tas, ka Eiropas pieeja jābūt striktākai nekā ASV, par to vēl varētu padiskutēt. Manuprāt, preču tirgi var būt tiešām vietas, kur cilvēki nav interesēti pirkt jau kāda veida uh, preces uh, Viņi ir ieinteresēti tiešām īstenot dažādas manipulācijas. Un otrs princips, uz kuru mums jākoncentrējas, manuprāt, ir investoru un patērētāju aizsardzība. Diemžēl mēs, kā parlamentārieši, ļoti labi pārzinām, ka investoriem tiek pārdot ļoti sarežģīti finanšu instrumenti, kuri neapzinās šos aspektus. Un kā jau teicu, esmu priekšēdētājs, ir tiešām jānodrošina, lai šie produkti tiktu iegādāti investoru labākajās interesēs, un es ļoti atbalstu to, ko ESMA jau ir paveikusi investoru aizsardzības laukā. Protams, šeit vēl ir nepieciešama uzlabojuma, taču es domāju, ka komisija sekos esmas ieteikumiem, cik vien tas iespējams. Un īpaši uzskatu, ka Mums nevajadzētu vēlreiz tiešām pārbaudīt, apšaubīt ezma ieteikums, tie ir labi pamatoti, paraugoties jau uz tādiem piemēriem kā kvalitāte, uzlabošanas testi, pārbaudas testi, un es ceru, ka komisija vienkārši tikai um, pastiprinās esmas piedāvātos ieteikumus. Iespējams, ka mums ar Markus varētu būt uh, dažādi viedokļi zināmos jautājumos par to, kur ir svarīgākie jautājumi sarakstā, taču es domāju, ka par galvenajiem principiem mums ir skaidriem. Un runāt par šo izpēti, manuprāt, esmes um, centieni panākt kompromisu ir bijuši tiešām pamatīgi. Šeit tik iesaistīta uh, plašas interesētās personas, bija grūti panākt šo kompromisu, taču domāju, ka esmu pieeja tiešām bija pamatota. Uh, un domāju, ka tā būs, būs arī panākums. Tad vēl viens princips ir nodrošināt to, lai MIFID 1 un 2 tiešām panāktu mērķi, lai finanšu tirgi būtu daudz e, konkur, tikt atvērti konkurencei. Tas viss ir saistīts arī ar kapitāla tirgus savienību. Mēs gribam, lai ar vien vairāk uzņēmumu, gan lielu, gan mazu, iesaistītos um, finanšu tirgos. Un būtiskā lieta, lai veicinātu šo dalību, ir piekļūs nodrošināšana tirgiem par labu cenu. Un to var panākt tikai tādējādi, ka dati tiek nodrošināti uh, pragmatiskiem komerciāliem pamatiem. Uh, To var panākt tiešām ar caurskatāmības palielināšanu, nevis cenu kontroli. Es vēlos doties vēl tālāk. Un noslēgumā mums ir jāatcerās, cik būtiska loma ir uh, garantējām finanšu stabilitātei. MIFID 2, protams, sagatavoja pēc finanšu krīzes, kad bija nepieciešamība pēc stabilitātes, kā galvenā paradigma. Un saistībā ar dažādajām diskusijām arī ar citiem dosē, citi saka, ka tagad mums ir jāpārtrauc domāt par stabilitātu, ka mums ir jāpievērš izaugsmai, taču es piekrītu tam, ko teica komisija saistībā ar šo punktu, ka MIFID ir jāveicina, nevis jāierobežo nosacījumu ilgspējīgai izaugsmai tieši izmantojot caurskatāmības un konkurences pasākumus. Tātad mans pēdējais lūgums komisijai un esmu ir tiešām noturēt šo virzienu un turēties pretī tiem, kas eh, nepareiz izvērtē izaugsmes un stabilitātes principus. Paldies, paldies analīzai. Keits Svinborn lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ņemot vērā man pieejamo laiku. Zinu, ka mums vēl jāizskata vēl viens ziņojums, pirms beigsim pirms 10.30 izteikšos īsi. Sākšu ar to, kā vēlos tiešām pateikties par paveikto darbu, par to, kādā veidā referenti ir norganizējuši daudzas sēdes un būs vēl daudz sēdes kopā ar EZME un komisiju, manuprāt, ir būtiski, lai šīs detaļas tiktu precizētas un lai mēs kā līdzlēmēji tiešām būtu klāt un saprastu, kas ir, ko šie teksti nozīmē, jo dažreiz tiešām ir grūti saprast dažu formulējumu mērķi. Tādēļ es koncentrēšos tikai uz bezkapitāla tirgus eh, prasībām. Īpaši mēs, jo mēs veltījām daudz laika trialogā, kā mēs varēsim nošķirt šos fiksētās ienākuma instrumentus, kurām būtu jāpiemēro caurskatāmības prasības un tiem, kuriem nebūtu jāpiemēro. Mēs kā laija diskusijās diskutējam par to, vai tas ir jānošķir attiecībā uz mazāk, mazākam tirzniecības cenām vai apmēriem vai kādā veidā un ka šeit ekspertiem vajadzētu drīzāk iesaistīties nevis vienkārši politiķiem. Tādēļ mēs nolēmām, ka um, nenoteiksim procentuālus apjomus, bet ka mēs balstīsimies uz datu analīzi, kuru veikuši eksperti. Tad ja esmu mazliet nobežījusies par diviem aspektiem. Otrajā līmenī, kas attiec uz kalibrēšanu, caurskatāmības prasībām bez kapitāla darījumiem. No vienas puses mēs nesam pārdomājuši ietekmi gala lietotājiem, ja šā kalibrācija nav bijusi piemērota, un tā var apšaubīt, ka ja mēs runājam par likvīdajiem, likvidēju tirgu definīcijām, kā tas ir šeit paredzēts, man ir mazliet bažas par to, ka pārdefinējot pirmo līmeni un nosakot, ka ja tirgus nav likvīds, tad mēs atturētu sabiedrību no postrēda darījumiem, un šeit rastos problēmas. Tādēļ, ja mēs nosakām, ka konkrētajiem procentiem tirgus jābūt likvīdiem, nevis veiktu datu analīzi, manuprāt, tas ir pretrunātāji nostājai, kāda mums ir šobrīd, jo mēs vēlamies veicināt, izmantot kapitāla tirgu, vēlamies veicināt investīcijas Eiropā fiksēto ienākumu tirgu, un mēs šeit nevēlamies neko sakropļot. Taču viss, kas būs pārāk ierobežojoši, varēs tam būs šis sakropļošanas efekts. Tad vēl man ir bažas par to, kādā veidā šī kalibrācija līdz šim veikuši, un Meģer kungs eh, teica, ka šie pierādījums, kuriem balstās kalibrācija, var tikt apšaubīti, ņemot vērā izmantotos datu avotus. Mēs vēlamies, lai šeit būtu nepārtraukti darījumi Un izskatās, ka kalibrēši izmantoja tādus uh, tirgus dalībniekus, kas uh, tikai pāris reizes dienā uh, ir veikuši darījumus, un tas ir pretrunā šim pamatprincipam. Runājot par sliekšņiem, šeit trīs mēnešu izskatītais periods, mēs zinām, cik šis periods bija sarežģīts, un šeit apkopotie dati nebija skaidri. Uh, tika iesaistīti dažādi nepiemēroti dati. Tādēļ es tiešām uzskatu, ka šis trīs mēnešu periods ir sliktākais variants, un mums vajadzētu paplašināt šo datu kopumus. Daži no tirkiem ir tādi epizodiski, kā CDS tirgi. Šeit likviditātes svārstās atkarībā no tā, kāda ir situācija tirgū. Tādēļ mums ir nepieciešams daudz smalkāka kalibrācija. Mhm. Es tiešām vēlos lūgt, lai mums šajos fiksēto ienākumu un obligāciju tirgos mm, valdīt stabilitāti, nevis revolūciju. Mēs zinām, ka ASV panāca post-trade caurskatāmību par 20 eh, likvidākajām obligācijām pasaulē, un es nezinu, vai mēs gūsim labāku, līdzvērtīgāku pro procentu apjomu tad es gribētu dzirdēt kādas eh, garantijas, ka tiešām šo režīmu kalibrēsim tādējādi, lai neregulārs tirzniecības darījumi, kā viens līdz divas reizes dienā, netiks uzskatīt par likvīdiem darījumiem. Un lai mums tiešām tirgu valdītu, piedalītos tādi gatavi un ilgtermiņā darījumu veicēji. Ja pareizi saprotu, pašreizais priekšlikums balstās uz emitēšanas apjomiem. Vēlos apstiprināt to, ka mēs neiebilstam, ja šis, ir šis noteikties 20% ierobežojums. Mēs šeit nenosakam attiecīgus sliekšņus. Tiešām ir būtiski veikt pareizu datu analīzi. Turklāt vēl gribēju palūgt, ja mums būs labāks datu kopums īstermiņā, tad mums būs garantija, ka jūs veiksiet kalib atkārtot kalibrēšanu, ja tas ir nepieciešams. Un ja jūs konstatēsiet, ka caurskatāmībai noteiktie līmeņi, pat ja tie beigās nav likvīdi, un ja tie kaitīgi ietekmē šos tirgus, ka tad ir tāds mehānisms, kur var izmantot šādā gadījumā. Tad es tiešām gribētu saņemt kādas garantijas, ka šī kalibrēšana tiktu pārskatīta un arī attiecīgie datu kopumi, kas tiek izmantot, tiktu pārskatīti un lai mums nebūtu šis trīs mēnešu lodziņš tikai. Paldies! Paldies, Greta Kāru nav, laikam zālē. Tagad došu vārdu Fabio de Māzī. Thank you, cheers. Paldies priekšādātājiem. Par otro līmeni. Es domāju, ka šeit varbūt būtu vairāk tā interesantāk. Uh, palasīt e, to, bet, nu, es, e, man izdevās to izlasīt un vienkārši gribēju e, runāt pašlaik par preču derivātiem, kā tik teikt, metodoloģija, ko izmanto dalībvalstu iestādes, lai noteiktu limitus, un ir paredzēts, ka individuālie tirgotāji līdz 25% piekādes un plus mīnus 5%, eh, un mēs raudzām, eh, raugāmies uz eh, šīm mažām apmēram 50% tirgu individuāliem tirgotājiem, ko tie var izmantot, un mēs uzskatām, ka tas ir par augstu, ja individuāls tirgotājs var izmantot 15%, mums vajadzētu būt elastīgākiem attiecībā uz uh, pieeja. Otrais jautājums. Es gribētu runāt arī par uh, sliekšņiem, ko tirgus dalībnieki izmanto tirgu. Un uh, šī, šie līmeņi, uh, zem kuriem nepastāv ziņošanas pienākums. Mēs domājām, ka tirgus caurskatāmība ir ļoti laba lieta un nav nekas kas eh, varētu izraisīt eh, lielus negatīvus blakus efektus. 30 slieksnis. Tas ir ļoti augsts. It īpaši tādēļ, ka Eiropas Savienības tirgus ir vairāk eh, fragmentēts nekā ASV tirgus. Un uh, arī ziņošanas pienākumu, attiecībā par ziņošanas pienākumu nākotnē vajadzētu padomāt. Ceturkārt, es gribētu uzsvērt jautājumu par iegūdietāju un uh, patērētāju aizt, aizsardzību, par kur arī Markus Ferbers, Ferbers jau runāja. Man ir nedaudz uh, savādāks uzskats, jo es uzskatu, ka lielākā daļa no MVU jo kapitāla tirgus eh, nav viņiem tik liela iespēja eh, eh, iegūt finansējumu un ieguldītāju firmas izmanto iespējas un ir paredzēts par to, ka pētījumi, par pētījumiem tiek maksāts vai nu tiešā vai netiešā veidā. Tas viss ir jāpadara caurskatāmāks jo tā kaut galā ir eh, daļa no cenu veidošanās procesa. Ja jums jāizmanto šādi eh, pētījumi, tad kaut galā tas atstāja ietekmi uz patērētājiem, un es domāju, nedomāju, ka to vajadzētu veidot tā, lai pakalpojumu izmantotājiem tas viss būtu pārlieku dārgi, jo citādi tur radīsies interešu konflikti, un to varat uzskatīt arī par tādu slēptu subsīdiju Nu, protams, ka pakalpojumi ir sava cena, un tā ir daļa no tirgus. Nu, noslēgumā gribētu izteikties par HFT, par automatizēm tirniecības darījumu un definīciju. Otrā opcija, kā tirgotājs, kā vidējais uh, līmenis ir uh, sekundē četri darījumi. Uh, Un trešā opcija ir tā, ka apjoms e, ir zem noteikta līmeņa. Mēs vēlamies drīzāk kombināciju, lai būtu. To vajadzētu arī par reka, e, atkārtot kalibrēšanu, un e, to vajadzētu novērt arī nākotnē, kādā veidā HFT būtu precīzi jādefinē. HFT tirgotāji. Paldies, Svens Gigolds. Jā, pirmkārt, diskusija jau parāda, un Keita jau arī norādīja uz faktu, ka tas, ko mēs šeit darām ar MIFID 2, ka tas ir tik ļoti daudzslāņēni kompleksi, un ja jūs izlasāt eh, konsultāciju dokumentus, tad eh, atsevišķos uh, fragmentos par to, kas ir iekļauts, vienīgais, kas varētu uh, šeit eh, varētu pretendēt uz to, ka varētu saprast konsekvences tam eh, visu, ko mēs darām. Varbūt tas ir viens vienīgs pārspēlējums. Es domāju, ka reāls lieta ir, eh, ko mēs darām, ko mēs darām finanšu tirgu likumdošanu, ir, ka ar vienā direktīvā visus šos jautājumus ārkārtīgi sarežģītā līmenī saraks kopā. Es, godīgi sakot, es domāju, ka ir jāpasaka tas godīgi. Un tas faktiski arī tā ir, jo pasaule patiešām ir ārkārtīgi daudz slaņēnu kompleksa, un leģislatūra nepadara to visu vienkāršāku. Un tas skaidri parāda, ka demokrātija ir sasniegusi savas robežas. Tas ir tas, kā es jūtos strādājot pie tā. Un nevis vienkārši tādēļ, ka uh, sabiedrība to nesaprast, bet domāju, tā tāda ļoti būtiska problēma darbā ar šo likumdošanu. Un mums šis darbs būs uh, jāizdara. Otrakārt, Vienkārši gribēju pievērst jūs uzmanību diviem jautājumiem. Pirmkārt, par preču derivātiem un preču tirzniecību. Daži no jautājumiem, tos jau pieminēja arī kolēģi, negribu to visu atkārtot, bet gribētu uzsvērt, ka parlamenta uzticamība ir aktuāls jautājums. Un um, tas ir eh, jautājums, eh, kas eh, tiešām izraisa jautājumu par to, kā strādāt efektīvi. Ir vairākas jomas, kas izraisa bažas, un es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt to, ka šis režīms patiešām darbojas, un tas ir tas, ko gaida pilsoņi no mums, lai tas tik parādīs viskaidrā veidā. Otrakārt, par patērētāju aizsardzību. Tur arī ir vairākas jomas Un uh, pirmkārt gribētu pieminēt vairāk vispārīgu punktu. Mums ir jāņem vērā iesaistīto pušu konsultāciju jautājums. Esmas ieteikums bija nodrošināt to, lai plāni būtu ļoti skaidri. Jūs, protams, vienmēr varētu uh, diskutēt par detaļām, bet uh, šeit ir skaidri jāparaugas par to, kas ir uh, patērētāja aizsardzības mandāts, un uh, šeit ir jāraugās, kā darbojas lobby, un tas uh, varbūt arī vājina sākotnējo, uh, sākotnējo ieteikumu no patērētāja aizsardzības viedokļa. Otrā līmeņa likumdošanā mums vajadzētu sakot tām, ka varbūt situācija izveidosies tāda, ka priekšroka tiek dota varbūt vairāk pārdevēja pusē. Un uh, kvalitātes un kvalitātes uzlabošanas jautājumam ir jāpievērš lielāku uzmanību. Un noslēgumā gribētu teikt, ka ir jābūt skaidram, vai šie iet, ieteikumi ir izstrādāti uz uh, neatkarīga pamata, neatkarīga vai nē. Jebkurā gadījumā tam ir jābūt skaidri parādītam, vai sniegtā konsultācija ir eh, nodrošināta neatkarīgi. Vai tā ir veidota uz neatkarīga, uz neatkarīga pamata, un eh, varbūt komisija šeit vajadzētu izlabot. Pakuļģies vēl nostāju. Tas, ko Markus teica, proti par pārāk lielu birokrātiju Bet pamatizie tāda, ja jūs maksājat augstāku cenu, tad eh, līdz ar to ir jābūt nodrošinātai arī kvalitātes uzlabojumam. Bet faktiski pirmā līmeņa teksts eh, šeit tur ir pateikts, ka uh, Eh, ja jūs maksājat eh, lielākas, eh, lielākas samaksas, tad ir jābūt arī labākai. Atvieglojumus. Jā, ir vēl vairāk jautājumu, bet es domāju, ka mūsu sanāksmē esam daudz izrunājuši, un es ceru, ka komisija un esma savās attiecīgais lomās eh, stingri sekos par to un raudzīsies par eh, pirmā līmeņa plānu ieviešanu, un es pilnībā piekrītu analīzē Dotsai, proti, ka tagad parādās tādas nepareizas debatas, proti, tiek pretnostatīta stabilitāte un eh, izaugsma un darbvieta radīšana. Tas nepareizi. Uh, Es gribētu atgādināt to, ka visa finanšu krīze izraisījās tādēļ, ka uzraudzības regulēšana tika izmantota kā aizstāšana fiskālajiem stimuliem. Tas nozīmē, ka finanšu stabilitātei nevajadzētu ja jūs vēlaties stabilu tirgu, uh, ne, nevajadzētu apgalvot, ka tas, uh, ka tas uh, apdraud izaugsmi, jo tik daudz darba vietas un tik daudz valsts darba vietu ir nodrošināts, bet ja jūs vēlaties patiešām izaugsmu, mums ir nepieciešami funkcionējuši kapitāla tirgi. Bet mēs sajāsim šeit, tās ir divas dažādas lomas, tas nav finanšu regulējuma jautājums valsts politikas jautājumu. Paldies, Sven! Mēs pašniecam jau laiku, tādēļ es ieteiktu, ka mēs tagad dotu vārdu esmai un komisijai, lai tās sniegtu ļoti īsas atbildes, jo pēc tam mums būs eh, iespējas eh, diskutēt vairāk par detalizētiem jautājumiem, par niansēm, par parlamenta gribētu jūs lūgt runāt īsi. Nebūs gan viegli, ņemot vērā lielo jautājumu skaitu, bet es domāju, jautājumu skaits atspoguļo jautājumu sarežģītību, un tomēr es mēģināšu izteikties samērā īsi, jau citi runātāji norādīja uz būtiskām lietām, un es mēģināšu grūtības zināmā mērā līdzsvarot. Tagad kopīgie punkti ESMA mēs strādājam balstoties uz pirmā līmeņa tekstu. Nevar būt šaubu un diskusija par to, ka pirmā līmeņa teksts norāda to, kā mums ir jāievieš tehniskie standarti un konsultācijas. Domāju, ka piezīmes pār elas kustību, norādīja to, ka atsevišķos lēmumos, ko mēs pieņemam, ka tie var būt īstermiņa lēmumi, ir bijušas diskusijas par to, ka jāmeklē technical standard but it requires the, what is it, typically nine months. Kādi, kāda lēmumu ietekme būs tuvākā un tālākā periodā? Par vadlīnijām, pie kurām mēs strādājam, tās izriet no pirmā līmeņa teksta un ir balstītas uz parlamenta dotajām norādēm un lēmumiem un padomis lēmumiem eh, vadlīnijas par eh, komplicētiem projektiem, norādes par investīciju firmu personālu ir balstīta uz pirmā līmeņa norādēm. Tomēr atsevišķos gadījumos ir nepieciešams šīs vadlīnijas iniciēt un, kā Perberkungs sacīja, augstas frekvences tirzniecības pas, pasākumi arī ir, un panākumi ir atkarīgi no esmā piedāvātajiem risinājumiem. Tālāk vairāki konkrēti jautājumi ar jūsu atļauju priekšsēdētāji. Pirmkārt, par stimulēšanas jautājumu, jeb to, ko mēs dēvājam angliski par inducement. Šeit ir skaidra saikne, kas ir atspogļot komisijas pēdējā ieteikumā. Tālāk daži komentāri par izmaiņām salīdzinājumu ar iepriekšējo tekstu, kas tika sagatavots maijā. Un es gribētu pieminēt to, ka eksplicīti netiek norādīta, vai konsultācija ir atkarīga vai neatkarīga. Tas ietilps pirmā līmeņa tekstā. Un piebildīšu, ka mazumieguldītāji arī vēlētos grozīt to, ko mēs ieteicām maijā. Un viens no uh, korekciju iemesliem ir tas, ka mēs esam ieinteresētā puse, viņi ir ieinteresētā puse un tāpēc arī teksta grozījumi. Kolēģis runāja par praktiskiem apsvērumiem. Mūsuprāt, pirmajā līmenī bija pilnīgi skaidri norādīts, ka pētījums var tikt uzskatīts par stimulu, ja tas tiek iekauts portfelī, un ņemot vērā šo lēmumu, mums vajadzēja strādāt pie modeļa, kur tas tiek eh, nodalīts, jūs nodalāt eh, tirgu izpētēji un tirgu izpildēji. Tas palīdz nodrošināt labāku tirgus eh, eh, funkcionēšanu. Ir jāapzinās, ka jau šobrīd nav pietiekama MVU izpētes, un mums ir nepieciešams to mudināt. Attiecībā uz tirgus eh, lielāku caurskatāmību un veik, iespēju norēķināties par veikto pētījumu, būt, tas palīdzētu nodrošināt labāku šī tirgus funkcionēšanu. Un tagad man ir, manā priekšā ir reiz grūtais uzdevums izvēlēties, ko es vēl paspēšu iekļaut savās atbildēs. Es gribētu komentēt par sistēmisko internalizeri un eh, preču grupām. Ļoti daudz izriet no eh, konsultācijām un no vienas puses mums ir jārespektē pirmā līmeņa nolūks eh, panākt lielāku caurskatāmību tirgiem. 10% nav slieksnis, bet tikai norāda tam, kāds ir pašreizējais esma priekšlikums. Mēs atzīstam jautājumus attiecībā uz agrākā priekšlikuma pietiekamu kalibrēšanu un domājam to, kā varam pieslīpēt un turpmāk uzlabot šo priekšlikumu. Tāpat arī ir jāņem vērā tas, ka mums ir jāuzlabo tirgus, tirgus starpskatāmību un funkcionēšanu. šobrīd mēs nerunājam par galamērķiem, bet par pareizo šo prasību kalibrēšanu ap eh, caurskatāmību abās jomās. Un es sagaidu to, ka galīgais ieteikums ir atšķirīgs un piemērots un kalibrēts saistībā ar mūsu agrākajiem priekšlikumiem. Vai man tagad ir jāpārtrauc, vai manā rīcībā vēl būs uh, pāris minūtes? Jautājums ir e, samērā vieglas. Now, okay. we, we another... Mums ir jāmēģina beigt gan tagad, jo mums ir vēl viens darba kārtības punkts. Es gribētu tagad īsi komisijai, vai jums, vai jūs vēlaties vārdu? Paldies priekšsēdētāji. No mūsu puses gribu pateikties par komentāriem, eh, ko pauda referenti, ēna referenti. Un turpināsim darbu pie šī temata. Um, so we move to CSDR. E uh, I, of course... Mēs tagad turpinām darbu, pateicos Naidžor kungam un e, Patri. Tagad aicinu īsi, ja iespējams, īsāk nekā iepriekšējā gadījumā izteikties par nākošo darba kārtības punktu, apzinoties to, ka mēs jau sākam skatīt nākošo darba kārtības punktu. Lai ietaupītu laiku, priekšsēdētājs varētu um, dot uh, vispirms vārdu EBA pārstāvim. Jā, ļoti labi. Dosim vārdu EBA Paldies arī es mēģināšu izteikties īsi. EBA mandāts par CSDR koncentrējas uz trim jomām. Pirmais eh, prasības CSD kopumā, otrs Otrkārt, kredītriski CSD, kas piešķi, piedāvā banku pakalpojumus kā papaldu pakalpojumus, un treškārt, monitoringa pasākumi kredīta, kreditēšanas riskiem. Viss nozīmīgākā notikuma attīstība ir tā, ka konsultācija teksts par standārtu projektu uh, Eh, ir publicēts, aprīļa beigās ir termiņš atbilžu sniegšanai. Runājot pār atbildēm, mums varētu būt grūtības ievērot jūnijā nosprausto termiņu, taču mēs strādājam, lai šos termiņus tomēr varētu ievērot. Points are very controversial. Um, the Šis ir ambiciozs CP un ir ļoti daudz. Daudz eh, salikto jautājumu šeit runājot par tehnisko standārtu to, ka sadarbība ir bijusi starp visām institūcijām un ECB bijusi lieliska un ir pamatā, ir plašs konsens starp eh, institūcijām attiecībos projektu. Un tagad par eh, lietas būtību. Tīri tehniski ir eh, tehniskie standarti, ko sagatavojusi ESMA un EBA, un arī mēs eh, ņemam vērā Bāzeles komitejas eh, ietvaru un mēģinām ievērot konsekvences starp likumdošanas iniciatīvām un lai varētu mūsu pieeja būt konsekventa. Un tagad ļoti īsi pār trim jomām pēc būtības. Pirmkārt par kapitāla prasībām, kas attiec uz visām, visiem CSD. Mēs uh, uzskatām, ka ir jābūt robustām uzraudzības sistēmām. Konkrēti CSD ir jāveic stres testi dažādos scenārija apstākļos. To pieprasa CRDR pirmā līmeņa teksts, un tas ir turklāt arī detalizētāk izklāstīts vēlāk. Mēs sagaidām, ka CSD pievērsīs šiem jautājumiem īpašu uzmanību. Risku izmaksas ir iekļautas un atbilst tiem noteikumiem, kas ir izgatavoti CCP nolūkos. Gadījumos, ka CSD ir ar bankas licenci un labāk eh, var tam piemērot CSR definīciju, tas palīdzētu situāciju vienkāršot, domāju, ka šī, šīs prasības eh, nav pretrunīgas tīri tehniski. Tālāk runāšu par otro jautājumu, kas ir visstrīdīgākais e, projektā, un tās ir papildu prasības kredīt riskiem tiem CSS, kas izsniegtu kredītu tirgus dalībniekiem kas ir projekta viss visstrīdīgākā daļa. Mēs mēģinājām rast līdzsvaru starp konservatīvismu un CSD dot iespēju eh, darboties eh, daudz valūtu vidē. Tāpēc eh, kalibrēšana var izrādīties sarežģīta un EBA konsultācija tekstā bija ar konservatīvu pieeju, taču mēs sagaidām, ka būs vairāk reakciju šajā sakarā šeit CSD vajadzētu aprēķināt visaugstāko ekspozīcijas līmeni iepriekšējā kalendāra gadā, un CSD vajadzētu apzināties šīs ekspozīcijas un attiecīgi rēķināt kapitāla prasības. Tāpat arī mēs esam uh, ieviesuši stres testu kolaterālajām vērtībām, ņemot vērā iespējamo kritumu pēc samazinājumiem, un attiecīgi var nākties pārreikināt kapitāla prasības pēc eh, dažādiem modeļiem tā būtu konservatīva pieeja, ņemot vērā prasības, kas ir iekļautas pirmā līmeņa tekstā un tās, ar kurām nāk klajā parlaments, un mēs sagaidām to, ka kalibrēšana izraisīs ļoti plašas diskusijas konsultāciju laikā. Pēdējais komentārs attiec uz ieviešanu. Ņemot vērā to, ka šīs prasības ir jaunas CSD ietvaros, ir nepieciešams laiks, lai sistēmas varētu piemērot. Es, piemēram, pieminēju tikko kredīta ekspozīcijas piemēru, ir nepieciešams e, zināmi ieviešanas grafiki un termiņi, Tas būs viens no jaunā, eh, jautājumiem, kā arī vēl citi jautājumi termiņu sakarā. Un no manas puses tagad tas būtu viss, tie, šie trīs komentāri konkrēti, un cerīgi raugos uz eh, jūsu eh, teikto. Paldies vārds komisijai. Paldies priekšsēdētāji, apsveicu tās diskusijas, kas mums ir notikušas ar. Uh, referentiem un e, tomēr nelabais slēpjas detaļās, mēs jau to runājam Mifid sakarā, un šeit atkal mums ir visas detaļas jāparedz pareizi. Ļoti nozīmīgs ir mūsu tikšanās, jo mēs, mums kā institūcijām ir jāizvairās no nevēlamām sekām un negaidītiem risinājumiem, kas varētu iestāties pēc tā, kas tika skaidri pausts trilogu nodomos e, starp institūcijām. Eiropā ir 30 e, CSD un 2 ICSD. Quadrillion euros uh, of uh, kuri pārvalda ārkārtīgi lielu uh, eh, vērtspapīra apjomu. 30 tehniskie standarti aptver trīs prioritārus jautājumus - ekonomiskā izaugsme, tirgus eh, izmaksa kapacitāte un risks. Un es par tiem izteikšos ļoti īsti. Pirmo par ekonomisko izaugsmi. Eh, disciplīna un ez, e, ekonomiskā izaugsme iet roku rokā, un mums ir cieši jāseko ta, e, tam, kā otrā līmeņa priekšlikumi ietekmēs MBU izaugsmes tirgus. Mums ir jāparedz proporcionāli soda naudu līmeņi, e, bet problēma ir kalibrēšana un piemērošana, tīpaši MVU izaugsmas tirgiem. Mēs, mums ir jāizvairās no MVU U apgrūtinātas piekļuves kapitāla tirgumu, tāpat arī mēs ļoti cieši sadarbojamies ar esman referentiem, lai varētu panākt uh, nepieciešamo elastīgumu par to pēc brīža. Otrais punkts - tirgus izmaksas un kapacitātes. Gīgold kungs ļoti būtiski norādīja to, ka nav izvēles tā ar efektivitāti un drošību, bet runa ir par to, lai efektivitāte un drošība darbotos roku rokā, tāpēc mums ir jāmeklē saprātīgi risinājumi. Ja notiek eh, maksāt nespējas eh, vai likvidēšanas process, tad kurš būs atbildīgs, kurš eh, būs atbildīgs par baģina procedūru. Tirgum ir nepieciešams laiks, lai varētu piemēroties. Šeit nav lobēšanas rezultāts, bet un runa par lobēšanu, bet par to, ka ir nepieciešams laiks, lai varētu sākārtot visu infrastruktūru. Tāpēc arī ieinteresētās puses ir lūgušas 24 mēnešu piemērošanās periodu. Tas tā iekļauts pirmajā līmenī, bet ja esma mums pierāda to, tad mēs varētu par to runāt. Un visbeidzot, risks un drošība. <coughs> Es redzu, ka eh, šie abu, eh, abi centrālo vērtspapīru depozitāriji eh, veic banku tipu aktivitātes. Katras dienas beigās apjoms ir ap 80 miljārdiem eiro, to neaptver banku likumdošana un Eiropas parlaments pēc 20 gadiem, kad tas netika iekļauts banku likumdošanā, beidzot Eiropas Savienība ir sākusi domāt par šiem jautājumiem. Tā bija parlamenta iniciatīva, mēs to atbalstām un mēs arī esam gandarīti par konservatīvu pieju eh, šajos jautājumos. 18. jūnijā ir jābūt gataviem eh, komisijas priekšlikumiem, bet mums ir jāveic arī no aģentūrām izmaksu un peļņas analīzi. Bez šādas analīzes parlaments, komisija un padome Va, eh, vai būs eh, pārliecība pieņemot likumdošanu. Paldies, priekšsēdētājs! Liels paldies, un tagad došu vārdu Kējai Svinbornai referentē. Paldies! Paldies Esmēl, Eba un komisijai. Mums ir bijušas vairākas diskusijas, un ņemot vērā to, ka šis ir vienīgais publiskais fórums, kopš esam vienojušies pēdējo punktu, tad izteikšos par tādu augstu līmeņa komentāriem. Mēs esam rakstījuši esmē un komisijā saistībā ar šaubām par barjerām, nacionāla piekļuvē saistībā ar CSD darījumiem, tāpat arī pieminējām USO, kā arī godīgi piemēroti sodi un tā tālāk. Un neiedzināšos detaļās, jo taču runāšu par diviem jautājumiem, par kuriem gribu runāt publiski. Centīšos izteikt pēc iespējas īsāk. Pirmais ir skaistīts ar EBA un ko Sakas kungs mums teica, pirmkārt, skaidrībai saistībā ar jauno MVU izaugsmes kapitāla tirgu sistēmu. Mums ir nepieciešams atzīt šo SM, MVU izaugsmes tirgu kā kategoriju, kā tādu. Un es domāju, ka politisko grupu vidū valda vienots viedoklis, ka ir jānosaka šāds konkrēts tirgus. Tas ir jānosaka pirmajā līmeņa tekstā. Un šeit mēs konkretizējām arī šo buy-in konkrēti, bet šo nenoteicām konkrētāks lietas, piemēram, 15. pantā mēs esam iekļāvuši attiecīgu tekstu. Tātad patiesībā mēs jau esam noteikuši, ka pret šiem tirgiem jāvēl citātai attieksmē. Un par pēdējo konsultāciju laikā dzirdēto esam mazliet vīlušies, jo šeit paredzēts sadalīt šo tirgu divās kategorijās - likvīdais un nelikvīdais tirgus. Un tādēļ es tiešām ieteiktu, lai šis MVU izaugsmes tirgus tik aplūkots kā viens, un tas tiktu attiecīgi arī tā pateikts otrā līmeņa tekstā. Tad runāt par regulatoro uzraucību pārobežu CDS. Mēs apzināmies, ka izveidot šādu kolēģiju, tas nozīmē, ka šeit tik viens uh, persona tiktu iesaistīta Taču mēs neparedzējām to, ka tiks noteikts uh, slieksnis, kur tiktu iekļautas konkrētas centrālās bankas un konkrētas valodas. Manuprāt, tam jābūt nepolitiskam jautājumam. Tādēļ gribu nodrošināt to, lai mēs nedomātu, ka šīs 5% slieksnis centrālajām bankām to valūtās, ka tas varētu būt ļoti liels skaitlis taču iet, varētu ietekmēt ievērojami individuālu valsti, taču neietekmēt konkrēto ICSD. Un noslēgumā vēlos pievērsties EBA konsultācijām. Un, jā, ir žēl, ka šeit ir tāds kā atpalicis process, no ESMA konsultācijām, un tas ietekmē saskaņotību globālā līmenī, taču esmu mazliet nobežījusies, ka politiskā vēlme bija pieņemt to, ka esošie integrētie modeļi varētu sadzīvot ar tiem, kuriem nav banku licences. Taču šis jautājums ir ļoti politiski delikāts, un sākotnējais lēmums bija nošķirt šīs divas jomas pilnībā divās dažādās Uh, uzņēmumu kategorijās, juridiskie uzņēmumi, tātad divās uzņēmuma kategorijās, taču iespējams, ka var panākt vidusceļu. Un šeit būtu noteiktu konkrētas kapitāla prasības. Tad, kad runājam par konservatīviem sliekšņiem un līmeņiem, parlaments nevēlas ka netiek uzlikts papildu nodeva ikdienas darījumiem, jo tādējādi mēs nepanāktu pirmā līmeņa politiskos mērķus. Un, lai gan esmu pilnīgi pārliecināta konservatīvo spēku pārstāve, es nedomāju, ka šāds nulles līmenis būtu jāpiemēro šiem dienas kredītiem. Gribu uh, Uh, tikai pabrīdināt, ka šeit šis skaitlis ir lielāks nekā nulle. Paldies, Keita Burkhārta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Balstoties uz laika trūkumu vēlos pieminēt tikai pāris punktus. Direktīvas tekstā tika pateikts, ka vērtpapīru depozitāri dienas kredītu gadījumā tiem ir pienākums uh, piemērot iekšējos noteikumus. Tagad esmu paredzēju papildu noteikumu vērtspapīra depozitāriem, ka tiem jāspēlē zināma loma, jāuzņemas zināma loma attiecībā uz buy-ins. pats šo priekšlikumu vērtē ļoti kritiski, jo buy-ins prasības ir jānosaka tirzniecības līmenī, nevis uh, izveidošanas līmenī, īpaši ņemot vērā to faktu, ka ir saistībā ar depozitāriju riskiem, jo mēs gribam tos noturēt pēc iespējas zemākus. Turklāt vēlos pieminēt, ka pašreizēja laika grafiki šīm prasību katalogam, settlement prasībām, uh, šeit pastāv konflikti un tādēļ ir nepieciešams pielāgoties. Manuprāt, mums ir jāpanāk tas, lai otrā mērķā vērtspapīriem var notikt šāda pārkla, pārnese. Paldies! Paldies, Analīze Dots, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, tiešām žēl, ka mums nav pietiekami daudz laika izrunāt šo punktu. Mēs jau kavējamies 20 minūtes, kavējamies, un tie cilvēki, kas tagad nāk telpā, seko līdzi, kaut gan viņiem laikam nav mazākās nojausmas, par ko mēs šeit runājam. Taču katrā gadījumā izteikšos ļoti īsi. Sākumā vēlos pateikties Kejai un pārējiem ēnu referentiem par ļoti labo uh, darba atmosfēru, kā arī ESMA, EBA un komisijai. Piekrītu vairumā tām, kas jau tika pateikts attiecībā uz pirmā līmeņa pasākumu mērķu un lai nodrošinātu šos tehniskos standārtos, šos mērķus. Runāt par šo vienošanās disciplīnu settlement disciplīnu un par to, ka ekonomiskā izaugsme šie divi jēdzieni nav nošķiram, taču, kā pārējo pieminēja, arī mazliet esmu nobežīs attiecībā uz ezma pieeju pieaug, palielināt šo disciplīnu, nosakot sodus. Manuprāt, šī pieeja nezinu, vai būtu piemērotākā. Varbūt, ka Šeit var noteikt kādu 15-20 dienu pirms bain darījuma veikšanas. Un kad mēs runājam par šo bainu periodu pašu, un mēs jau runājām par to, ka tas būs CSD klients, kaut gan viņš nebūs atbildīgs par uh, šo darījumu zaudējumiem. Un šeit tieši īstenošana būs ļoti sarežģīta un noslēgumā par stabilitātes jautājumiem piekrītu daudzu teiktajiem par šo sistēmasko ietekmi CSD un ka tā ir ļoti rūpīgi jāizlīk, jāplūko. Mēs mazliet esam pieminējuši šos pretrunīgos jautājumus mūsu konsultācijās, taču es zinu, ka tiek īstenot simulācijas uzdevums saistībā ar ICSD, un es tiešām labprāt uh, dzirdētu šos rezultātus, un kā tas viss notiek, ja tiek izmantot dažādas valūtas un dažādas uzraudzības iestādes, un šeit vēlos pievienoties Keis pieminētajām bažām saistībā ar to, kā sistēmiskie importi būtu jāmēra saistībā ar konkrēto valūtu, nevis saistībā ar CSD. Vismaz tā mēs to aplūkojam. Bet vēlreiz liels paldies visiem iesaistītajiem. Liels paldies, analīze. Mums tagad ir problēma saņēmām informāciju, ka nākamā punkta referentam šodien ir jādodas uz uh, līdmašīnu un ir palikuši tikai piecas minūtes. Es ļoti atvainojos jums un es ieteiktu tādu neierastu risinājumu, lai viņš uh, varētu vienkārši prezentēt savu punktu un tad mēs atgrieztos pie jums. Tātad tikai divas, trīs minūtes. Tātad jūs varēsiet izteikties un tad atgriezīsimies. Paldies, jā, mans lidojums patiesībā ir 11.45, man nav daudz laika palicis, atvainojos, jo būtisku pienākumu dēļ man ir jāpaspēj uz man lidojumu uz Kipru un, diemžēl, nevarēšu piedalīties diskusijās, taču es bez šaubām saņemšu visu informāciju vēlāk. Un runāt par šo ziņojumu saistībā ar līgumu par Eiropas Savienības uh, darbību. Komisijai ik pēc trim gadiem ir jāsagatavo ziņojums attiecībā uz progresu, kas ir panākts saistībā ar uh, kohēziju. Un sastais kohēzijas uh, ziņojums aizkavējās, kas attiecās 2014. līdz 2020. gadu. Tas iepriekšējā struktūra ir mainījusies uh, un tagad atspoguļo stratēģiju uh, 2020 aspektus. Šeit um, tiek attēlot pasākumi, kas tika īstenot, lai pārvarētu ekonomisko krīzi, un ekon komitejas uh, atzinumā mēs uzsveram šos ekonomiskās, sociālās uh, atšķirību pieaugumu, ka pastāv lielākā konkurence darba tirgu, īpaši Eiropas dienvidos un kohēzijas politika spēlē nozīmīgu lomu, mīkstinot šos efektus, kāda bija ekonomiskai, sociālai uh, krīzē starp ziemeļu dienvidu reģioniem un citur. Turklāt tik atzīst arī tās, ka uh, tajās valstīs, kur bija vissmagākā krīzes ietekme, tiek nodrošinās garantijas. Turklāt jānodrošina stabilitāte ar reģioniem, lai finanšu plūsmas būtu pieejamas, kur šie nacionālie līdzekļi tik samazināti vai pilnībā likvidēti. Turklāt dažas lietas, kuras šajā atzinumā būtu jāiekļaut, būtu tādas, kā kohēzijas politikas neatkarība, Um, no citām Eiropas Savienības investīciju politikām, proti investīciju plānu, ka šeit komisijai ir nepieciešams sagatavot saskaņotu investīciju ietvaru Savienībā. Komisijas priekšlikums finansēt jauno Eiropas strateģisko investīciju fondu mm, ar nacionālo iemaksām, tam visam jābūt fiskāli neitrālam taču nav skaidrs, ka tā dēvētā investoru klauzulu, kuru kur ir paskaidro komisijas ziņojumā, ka tā simetriski jāpaplašina uz stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumiem. Šeit jāpiemina arī Eiropas struktūra investīcija fonda aspekti, kas ir attiecīgi jāpārbauda. Mēs apsveicam šo uh, ciešāko saskaņošanu starp investīciju politiku un Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības politiku. Taču mēs esam pret tam, ka tiek radīta cieša sasaist ar finanšu fiskālajiem tīkliem un fisk investīciju politiku. Tādēļ vēlamies, lai tiktu pārskatīt ISAF, lai šeit netiktu pamazināts šis instruments ar makroekonomiskajiem politikas pasākumiem. Un, protams, sociālajiem partneriem un sabiedrības organizācijām ir jāiesaista daudz ciešāk reģionālajos un vietējos līmenīs. Un noslēgumā vēlos teikt, ka kohēzijas politika būs galvenā Eiropas Savienības investīcija, ja Eiropa 2020 stratēģija, kas tikko tika uzsakt un jau ir nodrošinājusi savus mērķus dažās dalībvalstīs. Manuprāt, ir būtiski, lai komisija sagatavo un īsteno daudz efektīvāku politiku, kas pārvarētu šīs grūtības, kuras radīja taupības pasākuma ekonomiskās krīzes rezultātā, un lai veiksme tiktu mērīt ar daudz uh, um, labākiem veiksmes kritērijiem. Šeit ir arī vēlme iesniegt pāris grozījumus. Paldies par jūsu uzmanību. Priecājos arī par šo plašo diskusiju, kas noteikti notiks vēlāk. Paldies, paldies. Ceru, ka noķersiet savu lidojumu, atvainojiet EBA, e un tagad mēs atkal atgriezīsimies. Došu vārdu jums atkal. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātā. Ļoti īsi par trim punktiem, kas tika uzdoti. Mēs apzināmies šīs bažas, ko par režīma izmantošanu, par maziem vidiem uzņēmumu un izaugsmas tirgiem. Jā, tas ir arī jāatzīst, mēs saprotam, kā šīs bažas ir, un uh, mēs arī pēc konsultāciju rezultātiem risināsim šis jautājums arī ar eh, ekon deputātēm. Jā, par MVU uzņēmumu tirgu ir jāraukās, ka eh, šis galīgais režīms eh, varbūt precīzi nav, nav īstenojis to, ko mēs bijām plānojuši. Tālāk par valūtu ietekmi. Jā, šis jautājums ir interesants. Tas parādīja, cik dažādi ir uh, šie, šie valūtu, valūtu nozīme, valūtu svari CSD. Mums ir ļoti cieši kontakts ar uh, nacionālajām bankām. Pirmajā līmenī ir uh, ārkārtīgi cieši sadarbība. Mēs faktiski strādājam tādā kā līdz likumdošanas procesā. Katrai centrālajai bankai ir uh, sēdeklis, uh, mūsu kopīgajās sadarbības grupās mēs, eh, jebkurā gadījumā, esam par to, ka šī sadarbība jāuzlabo. Viss drošākais ir eh, saglabāt šos sliekšņus un eh, ieraugās, kā tas būtu labāk atrisinās nekā pirmajā plānā. Es domāju, izmantot kredītu izmaksas pirms iepirkšanas, to mēs varam ņemt vērā, bet es varētu vēl pieminēt vienu elementu, ko gan komisija, gan arī visi deputāti pieminēja, proti pircēju sistēmu. Tas, protams, ir vissvarīgākais elements. Kāds režīms tiks izmantots, tas būs būtiski paraudzieties kurš e, risinājums pirmajā, pirmajā līmenī iepirkšanas režīmam būs efektīvs. Tā ir visaugstākā prioritāte, raugoties uz e, akciju tirgiem. Un e, mēs līdz 18. jūnijam intensīvi strādāsim pie šiem jautājumiem. Paldies! EBA. Pavisam īsi Paldies par iespēju atbildēt uz jautājumiem. Es domāju, ka bija viens ļoti fundamentāls jautājums par EBA konsultācijām tehniskajiem standārtiem, ko uzdeva Svimbornas kundze. Tas bija viss politiski jūtīgākais un uh, sarežģītais jautājums par uh, trīs mandātiem. Atbild, ko es gribētu sniegt, ir, ka mēs pilnībā apzināmies šī jautājuma nozīmīgumu. Iemesls, kādēļ konsultāciju procesa aizkavējās, ir šī jautājuma jūtīgums. Mēs virzījāmies uz priekšu konsultācijas un mēs eh, koncentrējāmies uz eh, šo jautājumu proti par līmeni, kas būtu augstāks nekā nulle. Jā, tas ir ļoti konservatīva pieeja. Mēs paraudzīsimies, kā tas noslēgsies, bet noteikti uh, Eh, tas bija nodoms, ka tas bija virs nulles. Paldies. Noslēgumā vārds komisijai. Paldies, priekšēdētāji. Divi punkti par jautājumu būtību. Svimbonas eh, kundzes un Dotsa kundzes izvirzies jautājums par sliekšņiem un Eiropas pieeju pārobežu regulācijai un sadarbībai. Jā, tiek sniegti pārobežu pakāpojumi problēma ar tekstu pirmajā līmenī, jo regulātori, kas ir iesaistīti kooperācijā, viņam vajadzēja būt no valstīm, kas eh, emitē visbūtiskākās valūtas. Problēmas, kas ir visbūtiskākās valūtas. Strādājot pie uh, sliekšņiem, problēma, protams, ir kalibrācija. 10% slieksnis jā, 5% liekas iesaistītu Eirozonu, varbūt arī apnos Karozi centrālo banku, 1% slieksnis neiekļautu pat valsts kā Poliju, Zviedriju un Dāniju. Varbūt mums vajadzētu paraudzieties uz citu risinājumu. Varbūt slieksnis nav vispareizākais ceļš, kā to risināt. Mums vajadzēs paraudzieties, kāds būs labāks risinājums noslēgumā. konstruktīva sadarbība ar parlamentu un aģentūrām. Jā, vajadzētu izvairīties no neplānotiem risinājumiem un sekām pirmajā līmenī. Paldies! Paldies jums visiem! Un uh, visiem no komisijas pārstāvjiem. Jā, bija ļoti interesanta diskusija. Varbūt mēs varēsim atgriezties par diskusijām par CSD, varbūt ka maijā, pirms pieņemšanas, bet eh, sarunu konsultācija komanda kontaktēsies ar jums. Būs arī publiskās diskusijas par to, cik uh, sistēma relevanti ir uh, šīs uh, iniciatīvas un regulatīvie jautājumi. Būs vēl arī plašāks debatas, kas pārsniegs tehniskā līmeņa debatas Eiropas Savienības institūcijās. Un uh, būs mēģinājumi arī, protams, to padarīt saprotamu, kas pašlaik notiek. Komisija uzklausīja parlamentu pārstāvju viedokļus, bažas. Bet es domāju, ka mēs vēlamies šo visu sistēmu padarīt drošu un stabilu Daži kolēģi nevarēja izteikties. Varbūt, ka ja dzirdat arī vēl tādu plašāku viedokļu izklāstu, un, bet mēs sniegsim ieguldījumu, lai labi tiks atrisināt šis ļoti būtiskais jautājums. Lielas paldies! Tagad mēs varam atgriezties pie punkta, ko mēs jau uzsākām. Horstas Mavrīdis jau sniedza ievadu. Tas ir atzinums par ieguldījumiem darbvietu radīšanā un izaugsmē, ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Eiropas Savienībā. Tagad došu vārdu. Ļoti īsiem komentāriem diviem ēnu referentiem Ivana Maletič un Stanislavs Ozakas. Es gribētu jūs lūgt nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Lūdzu, Ivana. Paldies un atvainojos, ka Mavrides kungs. E, žēl, ka Mavrides kungs šeit nav, jo mums ir e, atšķirīgi viedokļi par kohēzijas e, politikas lomu. Tas saistīts arī ar ekonomikas pārvaldību. Jā, no investīcijas uz attīstības politiku un uh, ir uh, labas ekonomiskās pārbaudas nozīmība ir būtiska, lai tā būtu efektīva. Un es domāju, ka tam to vajadzētu uzsvērt ziņojumā. Skaidrā sasaiste starp labu ekonomisko pārbaudi un efekti, kohēzijas politikas efektivitāti ir uh, svarīga sasaiste starp mūsu darbu ekonu komitejā un reģionālas attīstības komitejā. Jā, mūsu kopīgais darbs atbalstītu labu ekonomisko pārvaldi, un to vajadzētu uzsvērt atzinumā par kohēzijas politiku. Kohēzijas politika, kā attīstības politikai, ir jāatbalsta struktūrālas reformas un fiskālo konsolidāciju un arī investīcijas. Tas nav, tā nav tikai investīcija politika. Mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par investīciju politiku. Eiropas struktūru un investīciju fondu izmantošana ir eh, jāpalielina, lai atbalstītu eh, rekomendācijas, kas ir, tiek sniegts valstu rekomendācijas. Saskanīgas un investīciju uh, uh, eh, ietvaru radīšana ļoti svarīga, bet mums vajadzētu arī uzsvērt, ka to var izdarīt tikai tad, ja tieks uh, ieviesta fi vieda fiskālā konsolidācija un struktūrālās reformas. Tādēļ mēs atbalstām to, ka in investīcija fondi, um, tiem nevajadzētu um, atļaut uh, izslēgt ārā mm, būtiskus dalībniekus, tas ir savādāks viedoklis man nekā referentam. Vajadzētu samazināt eh, parādus un pagarināt eh, fiskālo periodu, to varētu pārdomāt, ja to varētu izmantot struktūrālās reformās un fiskālās konsultācijas pasākumos. Sasaista starp eh, finanšu un fiskālajiem mērķiem un kohēzijas politiku mums vajadzētu ņemt vērā uh, jau esošās kohēzijas regulējumus un makroekonomikas regulējumus. Mēs domājam, ka mēs nevaram atkal uzsākt diskusijas par visiem šiem jautājumiem. No jauna mums vajadzētu atrast ceļu, kā iedrošināt augsta līmeņa, stimulēt augsta līmeņa politikas debates dalībvalstīs par uh, laicīgu ieviešanu un efektivitāti un kohēzijas politikas ieguldījumu makroekonomikas mērķu sasniegšanā. Mums vajadzētu strādāt šādā virzienā. Ņemot to visu vērā, mēs uh, sagatavosim grozījumus un uh, izvērsīsim diskusijas ar referentu, lai atrastu vislabāko pieeju un izstrādāt rekomendācijas, kas motivētu dalību valstis eh, labāk izmantot, īstenot kohēzijas politiku un labāk sasaistīt ar eh, ekonomikas pārvaldību. Paldies! Paldies! Saka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. No mūsu politiskās grupas viedokļa es vēlos uh, uzsvērt, ka ir svarīgi lai labi tiktu izmantot struktūra fondi. Mums ir problēma, ka šodien ir maz laika. Tādēļ runāšu īsi. Daudzās jaunajās dalību valstīs kohēzijas politika ir ļoti būtisks jautājums, bet šeit pastāv arī problēma, ka nav pietiekami lielas administratīvās kapacitātes, tā kā šos fondus nevar pietiekami izmantot, un varbūt tas viss nav pietiekami labi arī pārvaldīts. Eiropas strateģisko investīciju fonds. Nedrīkst uh, negatīvi ietekmēt ilgtermiņa plānošanu kohēzijas politikā, jo citādi mēs nevarēsim īstenot kohēzijas politikas uh, patiesos mērķus un nevarēsim nodrošināt attīstību. Dalībvalstīs, kurās ir veikti taupības pasākumi, situācija ļoti sarežģīta, bet arī citās valstīs arī nav nekāda izcila situācija. Tādēļ mums vajadzētu koncentrēties uz to, kā īstenot pasākumus, kas radītu patiešu patiesi izmaiņu. Neesmu īsti pārliecināts, vai kohēzijas politika patiešām, vai tai vajadzētu spēlēt tik lielu lomu ekonomikas krīzes apstākļos. Tas ir instruments, kuram vajadzētu kāpot tam, lai radītu līdzsvaru un nevis vienkārši novērst krīzes sekas. Gribētu īsumā vēl par to izteikties. Mēs, protams, zinām, ka laika posms, kas ir iekļauts kohēzijas politikas eh, programmās, eh, tie nesakrīt ar eh, ekonomikas termiņiem. Kā uzlabot situāciju šajā jomā, tam ir jābūt prioritātē, un es šeit sagatavīšu grozījumus. Es ceru, ka dokuments noslēgumā būs labs kompromiss starp visām politiskajām grupām. Thank you. Last speak. Paldies pēdējais runātais Atasēna kungs. Divas minūtes un nevairāk lūdzu. Izteikšos ļoti īsi. Mēs piekrītam referenta viedoklim, bet mēs iesniegsim no savas puses dažus grozījumus lai būtu valoda mazliet neitrālāka attiecībā uz Junker plānu. Un tāpat daži grozījumi, lai skaidri varētu sniegt atbalstu viedoklim, ka līdzfinansēšana tiek izsvēgta no stabilitātes pakta pēķina. Vēl pāris jautājumi no mūsu puses kas attiecas uz investīciju projektiem. Mēs gribētu izvairīties no tā saucamā crowding out efekta, bet mūsu prāt referenta nostāja kopumā ir pareiza un skaidra. Paldies! Mēs tad varam pabeigt skatīt šo punktu grozījumi iesniedzam līdz rītdienai 25. martam 12. bet ņemot vērā visai grūtos grafikus un īsajiem termiņiem grozījumu eh, iesniegšanai 19. martā ekon deputāti tika informēti, kā procedūra ir pagarināta līdz 18. no 18. datuma, un to var paveikt darīt rīt. Paldies, un mēs tagad pāriem pie nākošā darbas kārtības punkta, kas ir e, grozījumi be, pervanšas bereses ziņojumam, kurš attiec uz ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu, padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi. Ir saņemta 820 grozījumi un bez kavēšanās es dodu vārdu referentei. Pervanša lūdzu. Paldies! priekšsēdētāji. Kā jau jūs norādījāt, ir 820 grozījumu attiecībā uz piedāvāto grozījumu, aptuveni 520 par pašu grozījumu un 300, kas būtu papildinājumi. Notiek sarunas um, par kompromisiem balstoties uz 44 maniem priekšlikumiem. Tomēr šeit es vēlētos runāt par nākotnē iespējamu diskusiju, jo, lasot grozījumus, mēs eh, apzināmies, ka pastāv atšķirīgas pieejas, taiskaitā rieģējot uz kompromisiem, un ir um, jāmeklē savienojošie punkti. Atgādinu to, ka ziņojuma nosaukums attiecas uz ekonomisko pārvaldību un tā esošo situāciju. Es gribētu paturēt prātā mm, Eiropadomes galvātu, kas aicina mobilizēties četru priekšsēdētāju grupu, lai domātu par labāko ekonomikā eh, skās savienības nākotni. Runājot par grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, pirmā no tām ir diagnosticēšana. Šis jautājums jau ir bijis klātesošs vairākās mūsu sanāksmēs šī sasaukumā, un vai ekonomiskā situācija kas ir eh, likusi centrālai bankai radikālā veidā rīkoties, un centrālās bankas priekšsētētājs ar tā saucamo kvantitatīvu easing priekšlikumu, lai varētu noturēt inflāciju tuvu, bet nesasniedzot 2% līmeni, tāpat arī komisijas priekšsēdētājs pats ir uzsācis investīciju plānu, lai varētu mēģināt kompensēt acīm redzamo investīciju trūkumu praktiski visās Eiropas Savienības valstīs. Un vai šī situācija, turklāt eh, ņemot vērā augstu eh, bezdarba līmeni daudzās Eiropas valstīs, it īpaši jauniešu bezdarbu, vai tas viss izriet no noteikumu neievērošanas vai nepareizes ievērošanas, vai nepilnības šajos noteik noteikumos un ekonomiskajā pārvaldībā. Pagaidām politiskās grupas par to nevar vienoties, un tas, protams, ietekmē pārējo priekšlikumu daļu. Runājot par komisijas priekšlikumu attiecībā uz e, paktā esošo elastību. Tāda pati pieeja tiek atspoguļot ar zināmu gatavību mēģināt saskaņot to, kas notiek preventīvajā un korektīvajā pakta sadaļā. Es um, nevā, nespējuši padarīt dzīvi vieglāku pilnīgi visiem, kas, uz kuriem attiecas korektīvā sadaļa. Tomēr, kolektīvi runājot, mums vajadzētu mēģināt situāciju e, koriģēt un domāt par procikliskiem pasākumiem, lai e, izvairītos no tā, ka pakta korektīvās daļas ietekmē esošā valstī situācija nepasliktinās. Domāju, ka ir būtiskākā daļa attiec uz eh, B apsvērumu un 16. punktu. Un šis jautājums ir tikpat vecs gandrīz kā eirozona, un eh, konkrēti vai Mums ir iespēja likt darboties zināma veida kolektīvai inteliģencei, kas palīdzētu saprast to, kā ir vai nav jāizmanto dalībvalstu rezerves iespējas budžeta cikla sākumā. Un šajā sakarā Gribētu atsaukties uz vakardienas ECB priekšsēdātāju sacīto, atbildot uz maniem jautājumiem saistībā ar viņa neseno runu, kad viņš izteicās pār savu pieredzi monetārā pīlāra darbības sakarā. Viņš skaidri norādīja, ka monetārais pīlārs sākotnēji darbojies ar ļoti sliktiem, eh, stingriem noteikumiem. Pirms tika izveidots Eiropas monetārais institūts un Eiropas centrālā banka. Monetārā politika ir kļuvusi par eh, spēcīgu politiku tikai tad, kad tā balstās uz spēcīgām institūcijām, uh, un nevis pārāk aklu noteikumu ievērošanu. Es negribu teikt, ka mums no noteikumiem ir jāatbrīvojas, bet tas ir eifēmisms, kas valda eirozonas dalībvalstīs, kurš ir izveidojis eirozonas funkcionēšanas noteikumu, un tie ir ārkārtīgi visa pasākuma, nozīmīga visa pasākuma sastāvdaļa. Taču nevar tikai skatīties uz šo noteikumu stingru piemērošanu, mums nepalīdzēs izkļūt no esošās situācijas. Un divpusējās sarunās likās, ka noprotu, ka šāda pieeja, kas palīdzētu labāk um, palīdzēja darboties Eirozonai, nevis lai a posteriori novērotu situāciju, bet gan pirms tam a priori, kā to dara, piemēram, Savienotās valstis, tad, kad tās e, diskutē par savu budžetu uz turpmāko gadu, kā ik viena suverēna dalībvalsts to dara, tad, kad tā organizē savu budžetu diskusiju, lai mēs varētu to īstenot Eirozonas līmenī. Tālāk Sarežģīts jautājums ir procedūra makroekonomiskā līdzsvar trūkuma novēršana, jo tā būtu jāstiprina, lai komisija varētu šo procedūru izmantot un noteikt struktūrālas reformas valstīs ar deficītu pilnībā ignorējot ar vienu izņēmumu šogad eh, situāciju valstīs ar pārpalikumu. Un arī šajā sakarā es redzu, ka ir daudz darāmā un domāju, ka parlamentam pie tā būtu jāpastrādā. Ceturtais temats par kuru varētu būt daudz diskusiju, attiecas uz struktūrālām reformām, jo ja vairākas dalībvalstis pirms uzsāka struktūrālās reformas eh, pasargājās ar eiro, tad tomēr šī krīze katrai valstī uh, lika uzsākt struktūrāls reformas. Es nezinu nevienu no dalību valstīm, kura neatzītu struktūrālu reformu nepieciešamību, bet jautājums ir, kādas reformas, kādā ritmā un ar kādu demokrātisku leģitimitāti. Un, ja e, kāds uzskata, ka trojkas recepte Grieķijā ir pats nākumu stāsts, tad mēs esam strupceļā. Esmu izbrīnīta par atsevišķiem grozījumiem un reakcijām uz kompromisiem grozījumiem, kuri mēģināja atkārtot uh, eh, aptverošāku un eh, pieeju piešķirot lielāku kapacitāti dalībvalstīm pieņemt struktūrāls reformas, tad, ja to vienīgais nav mērķis samazināt budžeta deficītu un ka tās ir vērstas uz tādu ekonomisku politiku, kas katrai dalībvalstī dotu iespēju palīdzēt īstenot Eiropas Savienības mērķus. Piemēram, eh, lai atbalstītu ekoloģiskas pārmaiņas, atbalstītu kādu investīciju vai lai risinātu demografiskā izaicinājuma jautājumus. Pēdējais punkts no manas puses ir saistīts ar ziņojumu pēdējo daļu konkrēti attiecībā uz nākotnes izaicinājumiem. Kā to piedāvā koordinatori pašā ziņojuma virsrakstā. Un šeit es negribu novērsties no visām diskusijām, bet vēlos identificēt četrus tematus, kuru sakarā diskusijām vēl jāturpinās. Pirmais no tiem - priekšlikums, kas uh, sākās ar AFCO priekšlikumu, kuru mana grupa neatbalstīja, kas uzskata, ka līguma uh, 126. pants, kas varētu tikt grozīts atsevišķos gadījumos, piemēram, lai vērstos justīcijas tiesā. Un starp argumentiem šādai pieejai bija doma, ka tās valstis, kas kļūst par upuriem pārliecīgām trojkas aktivitātēm varētu vērsties justīcijas tiesā un saņemt labvēlīgu spriedumu. Kā likumdevēja nevaru būt mierā ar šādu situāciju, jo aiz šādas pieejas slēpjas atteikšanās no ekonomikas vadības, atteikums grozīt noteikumus, lai dotu uh, labāku, nodrošinātu labāku ietvaru komisijas darbam, lai tā nevarētu novērsties to, nosac, to e, pasākumiem sociālajā jomā un veicināt tiesu varu vissliktākajā jomā, kur tas būtu konkrēti politiskā ekonomika. un zinu, ka e, Māstriktas līguma Eh, rakstītāji savā laikā paredzēja tā grozīšanas iespēju, bet šis punkts netika grozīts. Es saprotu, ka justīcijas tiesa varētu roties atrojku, bet es apzinos, ka kāda dalībvalsts varētu vēlēties kādas uh, politiskās vadlīnijas un nespēju iedomāties, ka to varētu sankcionēt uh, justīcijas tiesa. Šeit mēs varam nonākt eh, strupceļā. Tāpat noteikuma jautājums mūsu juridiskajā sistēmā ir svarīgs, taču pieredze Eirozonas pašreizajā situācija mums parāda to, ka mums ir jātiek vaļā no domas, ka tikai noteikumi var dot mums iespēju uh, nodrošināt veiksmīgu Eirozonas darbību visiem. Otrās grūtības ir jautājums par to, vai vajadzētu anticipēt un paredzēt tādu rīku, kas palīdzētu rīkoties dalību valstu bankrotu gadījumā. Es nevēlētos atbalstīt šādu veidu pieeju. Nākošās grūtības attiecas uz Eiropas un, uh, e, ekonomiskas un monetārās savienības sociālo dimensiju. Un šeit es gribētu atgādināt Žāna Klauda Junkera sacīto. Mēs nevis ar vienādiem nosacījumiem balsojām viņu atbalstot, taču Viņa pieeja ekonomikas un monetārai politikai ir jāņem vērā. Tad, kad viņš runā par ekonomikas monetāros eh, savienību, viņš runā par Eirozonas budžeta kapacitāti un tās uh, sociālo dimensiju. Un balstoties uz šiem punktiem, mēs varētu sagatavot kompromisu, kas varētu rast konverģenci starp mums. Un piebildīšu vēl pēdējo elementu par to budžeta kapacitāti. Daudz ēna referenti vēlas to, lai mūsu diskusijas notiktu tā kā pagātnē. Tas ir ļoti, manuprāt, labi, jo pagātnē ar, ar četru priekšsēdētāju ziņojumu, ar taisanu ziņojumu, Um, mēs veidojām pamatu diskusijas nākotnē. Un šeit man priekšā, un es to gribētu arī izdalīt, tas ir pārskats trim dokumentiem, kurus es pieminēju attiecībā uz budžeta kapacitāti. Un šie trīs dokumenti pārēdz šādu budžeta kapacitātes nepieciešamību un anticipē jau patiesas ekonomikas un monetāras eh, savienības iestāšanos. Un es domāju, ka mēs varētu eh, eh, cerēt uz kompromisu, kas būtu mūsu cerību augstumos. Liels paldies, Pervānš. Tad mēs sāksim ar tautas partijas ēnu referentu Esterdu Langelu. Paldies, paldies arī referentei par plašo prezentāciju un saistībā ar tiem jautājumiem, ar kuriem mums vēl jāstrādā. Sākumā par stocktaking un pašreizējā ietvara analīzi. To es vairāk kārt esmu pieminējis, tas noteikti nevienu nepārsteigs, taču, manuprāt, mums ir jāpievērš lielāka uzmanība un laiks arī kompromisu grozījumos šim jautājumam. Kādēļ šīs ietvers, par kuru tik smagi cīnījāmies izveidot pēdējā mandātā, tika tik katastrofāli piemērots un īstenots daudzās dalībvalstīs. Par to mums ir jārunā. Mēs nevaram to vienkārši tā noklusēt. Un skaidri runājot, EPP ziņojums šeit ir runāts tad nav liederīgi, ja mums nav attiecīgas rūpīgas analīzes. Un vai tas nozīmē to, ka vēlamies aplūkot iepriekšējo ietvaru un nevēlamies palūkoties uz nākotnē? Nē, katrā gadījumā nē, mēs katrā gadījumā gribam palūkoties, kādus uzlabojumus varam panākt nākotnē, taču šeit pastāv sasaist, un tā kā mēs atsaucamies uz Dragī kungu, tā ir tradīcija. Diena pēc eh, Dragī pie mums ierodas ik viens kaut ko ir atradis, kas uh, eh, viņām vai viņai patīk Dragī kunga prezentācijā, un tad mēs uh, eh, cīnamies savā starpā ar Dragī citātiem. Un šajā kontekstā šīs sasājas starp pašreizējo ietvaru, vai tas darbojas, ja nē, kāpēc, un turpmākās ekonomiskās pārvaldības ietvars. Un viņš skaidri teica, ja vēlties uzsākt nākamos soļus, sagatavojot ekonomiskās pāraudzības ietvaru Eiropas um, monetārajai savienībai, tad Eiropas savienībai nepieciešama pārliecība un nedrīkst uzspiest tādus likumus, kas nebalstās uz pārliecību. Mums tas ir jāņem vērā, ka ir sasaist ar to, kas notika pagātnē, ar to, kas notiek pašreiz un ko mēs varam darīt nākotnē. Un šajā kontekstā nevēlos uh, pieminēt tādu pārāk sarežģītu jautājumu. To mēs no tādas partijas puses arī saskatām attiecībā uz Eirozonas fiskālo kapacitāti. Mēs nevēlamies transfēra savienību. Atkal atsauc uz Dragī, mēs nevaram izveidot transfēra savienību, kas nozīmē, ka būtu nepārtrauktas parādu uh, valstis un nepārtrauktas debitoru valsts. Varbūt, ka jūs kaut ko tādu vēlaties, tad tas nav reāls Un es baidos, ka ja mēs dosimies šajā virzienā, tad mēs ķersimies klāt uh, Eiropas monetārās savienības pamatiem un Eiropas savienības pamatiem. Šis ir ļoti bīstams ceļš, ja izveidosim pastāvīgas um, debitoru un kreditoru valsts. Vēl viens jautājums ir šis stresa aspekts un runa par zēmu inflāciju vai deflāciju, kur ECB vakar skaidri pateica, ka paredz atgriešanos pie normāliem līmeņiem 2017. gadā 1,4, 1,7% apjomi. Runāt par elastīgumu, mūsu grupa ir diezgan priecīgs saistībā ar Eiropas komisijas sniegtiem skaidrojumiem. Mūsuprāt, eh, tiešām te ir tāda koriģējošā roka un devošā roka. Tas ir panākts darba rezultātā, un tādēļ ir eh, loģiski, kad runājam par elastīgumu, par investīcijām, ka ir atšķirības starp šīm divām dalībvalstu grupām. Tad diskusijas par īpašajiem apstākļiem un par to, cik daudz laika mums ir jāpatērē, lai sagatavotu sarakstu par to, kas ir ārkārtas apstākļi. Manuprāt, eh, tam vajadzīgs liels eh, laika daudzums, par izveidot sarakstu par to, kas nenotiks. Un tādēļ mums ir jāaplūko šī sistēma, kā varam to noteikt, kas ir tas, kas nosaka, vai apstākļus ir ārkārtas vai nē. Un šeit uh, tam jānotiek no neatkarīga analīzes speciālas puses, nevis politiķa puses. Un runāt par šādu noslēdzošu sarakstu, vai tiešām ir vērts pavadīt uh, laiku tādai lietai, uh, kas noteikti nākotnē neizvērtīsies tā, kā šobrīd domājam. Un runāt par nodokļu jautājumu katrā gadījumā mums ir jārunā par nodokļiem. Pilnīgi noteikti. Tādēļ mēs priecājamies ar to darbu, kuru uh, darba grupa par nodokļiem veiks, vai nodokļi ir ceturtais pīlārs, vai taksā nodokļu savienība ir MMS uh, pamats, nu, ja mēs palūkojamies uz visiem līgumiem un kompetencēm attiecībā uz nodokļiem, ja netiks mainīt līgumu, tad šī savienība nebūs savienība vai savienības kompetence. Jā, mums ir par to jādiskutē, vai tas ir ceturtā pīlāra ietvaros, par to es šaubos. Taču katrā gadījumā mums kaut kādā veidā ir jāizdiskutē šie jautājumi saistībā ar šo ziņām. Runāju par makroele ekonomiskajiem līdzsvaru procesiem. Mums šeit jau būtiski ķerties klāt un diskutēt um, tā agrīni, nevis uh, novēloti un uzsākt pasākums novēlot. Tādēļ esam gatavi runāt par detaļām, taču kā instruments, tad, manuprāt, tas būtu noderīgs. Un noslēgumā, protams, par demokrātisko leģitimitāti un atskaitīšanos mums šeit ir jāatrod līdzsvars starp uh, šajā ziņojumā, diskusijās par kompromisu grozījumiem, jo jā, mums ir jāstiprina nacionālo parlamentu loma, tas ir nepieciešams. Tāpat arī vēlamies uzlabot Eiropas parlamenta iesaistīšanos, kad runa ir par galveno politikas diskusijas līniju. Šeit tam varu pilnībā piekrist un redzu, ka ēnu referenti atbalsto. Mums ir jā, jāatbalsta un jāuzlabo arī tautas partijas ieguldījums, taču ir jānodrošina neatkarīga analīze, jāpanāk līdzsvars. Dažas grupas ir piedāvājis pastiprināt galvenā ekonomiskā analīzes eksperta loma, taču vēlos teikt, ka ir tādas dalībvalstis, kuras nedrīkst vienkārši gūt neveiksmes, jo ir pārāk lielas. Un mēs, ja šis e, sistēma tiks tiešām īstenota um, godprātīgi un taisnīgi, tad mums būs veiksmes tās. Paldies, paldies! Mm, tikai novērojums, jūs pieminējāt būtisku punktu par transferu savienību, tas ir saistīts arī ar apmēriem. Mums ir fiskālā kapacitāte, kas nodrošina zināmu uh, iespējas transferu savienībai, tas ir savienības budžets, kur mums ir nepārtraukti uh, maksātāji un uh, devēji starp dalību valstīm. Tātad, protams, ka apmēri raksturo šo ietekmi, taču es nevarētu teikt, ka savienība uh, it nemaz neparedz šādu transferu savienību, jo budžets ir šāds aspekts. Un tā kā jūs uh, iedzinājāties šajā aspektā, tad vēlos atbildēt, jā, piekrīt, ka mūsu tekošais budžets, kas ir 1% no Nacionālās NKP, un es, jā, esmu viena no tām valstīm, kas maksā vairāk nekā saņemt atpakaļ, un to es tā arī pārstāvu savās dalībvalstīs, tā mūsu budžets tiek sagatavots. Uh, Un, ja mēs gribam godīgu atmaksu savienību, tad, eh, nu, varam doties mājās, jo tas vienkārši nedarbosies. Runāt par fiskālo kapacitāti Eirozonai bez Eiropas Savienības budžeta. Šeit ir visi eksperti piekrīt, ka ir nepieciešams vismaz 10% nacionālas ienākums. Uh, Un dažās, jā, mūsu valstīs ir pat desmit reizes lielāki budžeti nekā Eiropas Savienībai, un es negribu aizstāvēt šādas lietas, dodoties mājās. Gribu, lai tas ir skaidrs. Jā, es vienmēr um, piedalos um, šajos skaidrojumos un taisens kundzes diskusijās par šiem desmit procentiem un tā tālāk. Par skaidri ir pateikts, ka tam jābūt uh, Eiropas Savienības budžeta ietvaros. Taisens ziņojuma fiskālā aspekts nav 10%. Tad vienkārši atgādināšu, par ko vienojamies. Maikls Tojers no Aldis lūdzu, ne? Bērns Lūke, lūdzu, jā, jums taisnības kļūdījos. Paldies priekšsādātāji, paldies referentai un ēnu referentiem, kuri strādā ļoti čakli, ko varam redzēt no lielā skaita grozījumu priekšlikumu. Pirms pievērsīšos ziņojumam un tām, ko iemācījos no grozījumu priekšlikumiem, vēlos atļauties īsti izteikties par transfēra savienības jautājumu, kas tikko tika pieminēts. Tā kā Ķērīkungs jūs pareizi teicāt, mums ir ievēr, novērojami elementi transfēra savienībai Eiropas budžeta ietvaros, taču būtiskākais šeit transfēra savienībā ir tas, ka tā balstās uz ticamiem, izsakojumiem kritērijiem, taču fondu vai nu reģionālās attīstības vai kohēzijas vai sociālā fonda ietvaros līdzekļi tiek sadalīti tā, kā atkarībā, kāds ir uh, infrastruktūra, IKP, sociālais drošību konkrētajos uh, reģionos valstī. Tad šeit runājam par transferu savienību, kas uh, pārvietot līdzekļus pēc nesaprotamiem kritērijiem. Protams, ka tā valsts saņemtu vislielāko naudu, kuras darīja pieļāvus vislielākos parādus, kas bijis visbezatbildīgākā ar saviem resursiem. Šādu veidu transferu savienību mēs nevēlamies, jo tās nosaka nepareizos stimulus. Un pēc šī komentāra atgriezīšos pie ziņojuma, vai pievērsīšos tam pilnībā dālu kritiku, kur teica Ester de Lange, proti, ka pirmā ziņojuma daļa šīs situācijas uh, aprakstīšana, šis ziņojumā ir skaidri pateikts uh, šīs divas uh, daļas - izvērtējums un jauni uzdevumi. Tātad pirmajā daļā nav nekāda skaidra analīze par pēdējo 15 gados notiekošo. Vēlos papildināt, ka šeit runa nav tikai par divu un sešu tiesību aktu paketnēm, jo mums bija, vēl nav bijusi pietiekama pieredze, bet runa ir par vispārīgo ekonomiskās politikas virzību, kur uzsākam ar vienkāršiem uh, noteikumiem, kā 3% deficīts, maksimāli 16% valsts parāds un vēl arī šī īpašā klauzula pirms 15 gadiem. Un tad uh, regulējums uh, attīstījās arvien sarežģītāk, par kuru mums tagad ir uh, jāizvērtē šis darbs. Un tas mums ir jādara. Šī analīze ziņojumā šobrīd trūkst. Mums ir jāveic šī analīze, jo tikai tādējādi mēs varēsim gūst secinājumus. Tad, kad runājam par darbu izvērtējumu, analīzi un gūstam kādus rezultātus par to, kas nav darbojies un kādēļ. Tādējādi tiešām trūks ļoti būtiska daļa ziņojumā, tāpat arī grozījuma priekšlikumos tas attiecīgi nav ticis atspoguļots. Otrs punkts - ekonomiskās politikas pārvaldības perspektīvas. Šeit vēlos uzsvērt to, ka ar ekonomiskās pārvaldības sistēmu, ka mēs runājam par šādu sistēmu Eirozonā un visā Eiropas Savienībā, nevis par krīzes pārvaldību pašreizajā situācijā. Taču gandrīz viss, ko lasu ziņojumā, principā ir krīzes pārvaldība. Tātad šādu noteikumu piemērošanu pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā situācijā Eiropā. Taču šāda veida pieeja nozīmē, ka noteikumi netiek piemērot, bet ka notiek mēģinājumi piemērot šos noteikumus eh, tādā pielāgotā veidā, cenšoties tos pielāgot tādām situācijām, kur, kas ir sarežģītas, un tas ir pretrunā noteikumiem, jo noteikuma princips ir tāds, ka tie ir jāievēro, nevis ka par tiem jādiskutē. Tādēļ man ļoti traucē ziņojumā un šajos grozījuma priekšlikumos uh, ka visu laiku tiek izmantot tādi jēdzieni, kā, ka vajag plašas diskusijas, ka visam jābūt iekļaujušam, ka jāiesaist visas iesaistītās puses. Nu, atvainojiet manus angliskos izteicienus. Taču tie visi ir tādi eifēmismi, cenšoties aprakstīt uh, izējas, izvairīšanās no noteikumiem, cenšoties atrast attaisnējums, kādēļ noteikumi netiek piemēroti. Uh, ka viss tiek iesaistīts, un ja viss tiek iesaistīts, tad tas risinājums, kas visus apmierinās, būs tā, eh, par kur tiks izdot visvairāk eh, līdzekļu, un to mēs nevēlamies. Tādēļ nepiekrītu šīs ziņojuma kopīgai tendencei, ka ir nepieciešams plašas, lielas diskusijas, jāiesaist visas iesaistītās puses un tam līdzīgas lietas. Taču pilnībā esmu pārliecināts un piekrītu Esters de Langas Eh, kundzes teiktajam, ka, protams, ka šis ownership jēdziens tas ir jāstiprina, būtu labi, ja nacionālajie parlamenti daudz spēcīgāk identificētos ar saņemtajiem ieteikumiem un īpaši ievērotu arī noteikumus. Tātad šeit uh, ir sajaukt krīzes pārvaldības un eirozonas pārvaldības elementi. Uh, Turklāt eh, šeit nevar pieprasīt autoritāti, ja jau tagad signalizē, ka krīzes gadījumā var mainīt šos noteikumus un pielāgot. Tas vienkārši ir pretrunā noteikumu raksturam. Un man neapmierina šajā ziņojumā un kompromisos priekšlikumos tas, ka bieži vien parādās tādi formulējumi, kas saka, ka komisijai ir labāk jādarbojas labāk nekā līdz šim. Tas ir atrodams daudz vietu, manuprāt, tā ir netaisna kritika, ka komisija jārīkojas labāk, taču nepasakot, kas ir jāpadara labāk. Šeit trūkst analītiskā daļa. Šeit trūkst tiešām kļūdu identifikācija, vai šīs kļūdas pieļāva komisija, padome, eirozona vai kļūdas, kuras pieļāva nacionālajie parlamenti. Ir vienkārši ļoti tā lēti pateikt, ka viss ir jāuzlabo, taču netiek nekas precizēts. Šādu formulējumu visi viegli atbalstīs, jo neviens neiebilst uzlabojumiem, taču principā šāds formulējums nav taisnīgs un lūgtu šādas formulējumus ziņojumā neizmantot. Šajā ziņojumā, protams, ir paredzēti daudzi pasākumi, kuriem nav pamatota pamata, jo trūkst analīzes tad derīga pamata. Ir jāparedz atkāpes, ārkārtas eh, noteikumi neparedzētiem gadījumiem, jāparedz fiskālā kapacitāte, budžeta kompetence Eiropas Savienības līmenī, jāparedz eh, ārkārtas eh, noteikumi divu un sešu tiesību aktu pakešu korektīvajā atzarā, un šeit arī ir minimālo algu aspekts, Tam visam nav nekādu pamatotu argumentu ziņojumā. Mana a priori nostāja attiecībā pret visām šīm lietām ir negatīva. Runāt par nodokļu harmonizāciju vēlos īpaši pamatot. Šis priekšstats, ka nodokļus kaut kādā veidā varētu harmonizēt Eiropas Savienības ietvaros, neņem vērā to, ka nodokļi vienmēr ir publisko pakalpojumu cena, kuras valdības nodrošina, un šīs valdības eh, nodrošināto pakalpojumu cena saviem pilsoņiem atšķirībā no katras valsts ir atšķirīga. Protams, tāpēc, ka dalībvalsts ir tik atšķirīgs, tādēļ nodokļu harmonizācijas jēdziens pamatā ir nepareizs un ir pretrunā subsidaritātes principam. Man pilnībā trūkst šeit arī no bailout klauzula. Šis princips tiek pilnībā netiek ņemts vērā, jo mēs, mums tiešām ir šāda savvaļā palaista transfēra savienība. Līdz šim piemērojam 125. pāntu, kā izvēli, taču mums vajadzētu tiešām koncentrēties un censties panākt to, ka kādā mirklī dalībvalsts būs spējīgs uzņemties atbildību un ka nebūs nepieciešami transfēri un ka tiks ievērot 125. panta principi. Vēl divas lietas, kuras uzskatu pozitīvi, grozījumos eh, daudz eh, biežāk nekā līdz šim runā par mm, parādu no ilgspējību Tas ir pieminēts pašā ziņojuma projektā un arī vairākos uh, kompromisu grozījumā šī parādu ilgtspēja ir būtiska, lai varētu prakticēt šo no bailout klauzulu. Un es ar pārsteigumu konstatēju, Pereša kundze, jūsu runā, kā vēlties uzsākt pasākums, ja kāda um, valsts bankrotē, tas ir būtisks aspekts, mums ir nepieciešami noteikumi, um, organizētāji valsts maksāt nespējai. Un iespējams tas bija mans tūkojuma uh, izpratnē, vai nu jūs to teicāt vai nē, taču es uzskatu, ka neatkarīgi no tā, kā es to izpratu, mums tiešām ir nepieciešama noteikumi regulētāji valsts maksātnespējai. Tas arī viss no manas puses. Paldies, un to ir kungs lūdzu. Jā, filank. Jā, paldies priekšēdētājiem kolēģis un kolēģi. Vispirms nu gribētu teikt paldies uh, referentē Permanšai Beresē un uh, kolēģiem ēnu referentiem. Mums priekšā ir ziņojums, kas uh, ļoti skaidri, kur ir redzams, ka to ir rakstījusi sociāldemokrātu referente. Domāju, ka tas nav jāpārmet. Protams, ka katrs kolēģis ar savu politisko perspektīvu risina jautājumus. Negribu atkārtot to, ko teica kolēģe Estes Delange un arī kolēģis eh, Bens Luke. Gribu koncentrēties uz būtiskajiem punktiem no ādas eh, politiskās grupas viedokļa. Saskaņā mūsu viedokli, un to teicām jau arī pirmajā viedokļa apmaiņā. Paužot atzinumu, ir svarīgi, ka lai mēs eh, labo Eiropas parlamenta veikto darbu iepriekšējā sasaukumā turpinātu, paplašinātu. Tur bija īpaša komiteja. Mūsu kolēģis dr. Valds Klints ļoti aktīvi strādāja un pētīja finanšu un ekonomiskas krīzes eh, cēloņus Eirozonā. Un ekonomikas komitejai iesniedza ieteikumus, kā nākotnē vislabāk reaģēt uz šādu situāciju, proti, kādai ir jābūt eh, politiskajai un struktūrālajai sistēmai, kā to visu uzlabot, lai nākotnē vairāk mūsu valūta savienība nebūtu pakļauta krīzēm. Un par sešu paku un divu paku likumdošanas pasākumiem. Tur arī ir vesā pirms šāda pasākuma kolēģi Estete Langlie tos pieminē, tur ir preventīvā daļa un korektīvā daļa. Mēs uzskatām, ka tur paustajā likumdošanas aktos paredzētie revīzijas noteikumi tur ieņem vērā, ka laiks tomēr ir samērā īs starp likumdošanu un ietekmi, kas daļai vēl nemaz nav īsti paredzami. Ja no ekonomikas eh, zinātniskā viedokļa raugās, tad vajadzētu atzīt, kā likumu grozījumi ir tādi, ka tiem ir vajadzīgs laiks, lai varētu pierādīt, vai ir eh, sasniegt vēlam efektu vai nē. Šeit mēs domājam, ka novēršanas laika posms ir e, samērā īs. Varētu pat teikt daudz par īsu, lai varētu nopietni novērtēt, vai sešpaka un divpaka varēja jau sniegt rezultātus vai vēl nē. Ja mēs e, raugāmies e, uz atsevišķām valstīm, ko skārušas krīzes un reformas, un mūsuprāt, tas vēl nav vispietiekami izgaismots Mēs esam sagatavojuši par to arī grozījumus. Tad ir jākonstatē, ka atsevišķās valstīs ir uh, sasniegt pozitīvi rezultāti, kas droši vien ir saistīti ar ekonomikas pārvaldības uh, izmaiņām un Eiropas uh, likumu ieviešanu. Mēs, piemēram, atļāvāmies grozījumā norādīt uz to, ka vidējais parādu līmenis un jaunie parādi dalību valstīs ir samazinājušies, būtiski samazinājušies. Un ka tādā veidā ir panākts vēlamais rezultāts izvairīties no pārlieku lielas dalību valstu parādu nastas. Mēs grozījumos eh, to pieminam un vēlamies, lai tas vēl vairāk izvirzītos diskusiju centrā. Otrais jautājums attiecas uz eh, visu sistēmu risinājumu. Politiskās diskusijās eh, tiek apgalvots, ka Eiropas Savienība Eirozonā būtiski sāsina sociālo situāciju atsevišķās dalībvalstīs. Un, ja politiskā diskusija, kas šeit arī atspoguļojas, ja mēs paraugāmies precīzi to, kā tā ir, tad uh, mēs redzam, ka saduras nesamierināmi politiskie viedokļi vai ekonomiskie viedokļi. Mēs jebkurā gadījumā arī uzskatām, ka Eiropas likumi ir izraisījuši taupības pasākumus, kas ir izraisījuši lielu sociālo pasliktināšanu, bet šeit tomēr nedrīkstētu sajaukt cēlens ar sekām. Tādēļ mēs aicinām palikt pie kompromisu, kas ir pieņēmts pagājušā sasaukumā. Tur ir teikts, ka nevajadzētu apdraudēt eh, eiro konstrukciju, bet vajadzētu to saglabāt. Un šeit jau no par Eiropas centrālo banku. Kad Mario Draghi bija pie mums eh, ar uzstāšanos, tad debatas eh, ieguva tādus draudīgus apjomus, jo kolēģi gan no kreisā politiskā spēka, gan no labējā ļoti uzbruka Eiropas centrālās bankas neatkarības statusam. Tas ir ārkārtīgi bīstami. Kādēļ gan Eiropas centrālā banka ir neatkarīga? Eiropas centrālā bankā statūtos tas ir nodrošināts, tas ir noteikts arī Māstrihtas līkumā. Ja šodien tiek apgalvots, ka Eiropas centrālā banka, bankā nav demokrātiski pamatots mandāts, Priekšādātājs pārtrauc runātāju. Nē, es nerunāju ilgāk, kā citu kolēģi saka runātājs. Es gribu, lai visiem būtu vienādas iespējas, es gribētu izmantot tādu pašu laika, laiku kā salīdzināmi tikpat liela politiskā grupa. Es neesmu runājis jau kā pat četri, man vēl palikuši četras minūtes. Vielleicht können wir uns über Regeln vereinbaren, die. Nu, varbūt, ka vajadzētu vienoties par noteikumiem, kas spēkā attiecībā uz visiem deputātiem. <laughs> Ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich reden kann. Jā, es, äh, es negribēju pārtraukt jūsu runu, bet äh, pamazām tuvināties beigām, lai sniegtu iespēju arī citiem izteikties. Un mums vēl ir, äh, ja mums ir ierobežots laiks. Desmit minūtes, un citiem arī jāies. Es gribu, lai šis jautājums tiktu noskaidrots, jo citi kolēģi, nu, referenti ja viņi nebūtu tik ilgi runājuši, tad vajadzētu pirms tam noteikt runas laiku visiem, lai būtu vienādi. Gribētu aicināt eh, nodrošināt centrālās bankas neatkarību. Tas ir eh, demokrātiski likumīgi nodrošināts, to ir ratificējuši valstu parlamenti, un ja tagad tiek prasīts, ka centrālā banka, lai tiktu pakļauta politiskai vadzībai, virzībā, tad tas būtu uzdevums tas būtu nepieņemami nosacījumi, to mēs nevēlamies, jo valūtas savienība, monetārā savienība nepamatojas uz tādu valstu tradīcijām, kurā uh, pagātnē ir bijusi tāda brīvāka finanšu politika. Nu, iedibinot Eiropas centrālo banku, uh, tās valstis bija pamatmodeļi, kā piemēram Nīderlandi vai Vācijas Federatīvā republika, kur ir ļoti spēcīga neatkarīgā ģenerālā banka. Un tas bija kā modelis. Bet tagad izrādās, ka ekonomikas politiskās sadarbības ietvaros Eirozonā atsevišķas dalība valstis ir paņēmuši parādus uh, citās valūtās, jo eiro šiem nacionālajiem valstīm ir cita valūta. Tas nozīmē, ka tās arī ietekmē eirozonu šādā veidā. Un šeit ir iedibināti likumi, lai panāktu to, ka atsevišķi dalību valstis strādā tā, kas, ka tas atbilstu stabilitātes prasībām. Un, ja kāda atsevišķa valsts nepieturas pie noteikuma, kā gan nākotnē no tā izvairīties, lai tas tā būtu? Uh, lai stabilitātes un izaugsmas paktā varētu nodrošināt atbilstoši noteikumus. Mēs, kā Aldis politiskā grupa, vēlamies, lai šī struktūra labi darbotos. Papildus stingrākiem noteikumiem arī noteikti instrumenti nepieciešami, lai nodrošinātu makroekonomisko stabilizāciju. Mūsuprāt, nevajadzētu pilnīgu harmonizāciju un pilnīgu centralizāciju Mēs uzskatām, ka noteikti papildinājumi, līguma papildinājumi, kā piemēram tagad ar Eiropas stabilitātes mehānismu, ir nodrošināts, ka to pietiek. Bet uh, centrālā un būtiskā daļa ir tā, ka vajadzētu šeit pievērsties reālajai ekonomikai un stiprināt konkurences spēju atsevišķās dalību valstīs. Tas ir būtiskais, tā ir atslēga, lai atgrieztos uz izaugsmas takas. Beigšu tagad runāt, bet lūdzu priekšsēdētāja, lai mēs nākotnē par šī, šādu svarīgu jautājumu nodrošinātu visiem runātājiem vienāds izteikšanās iespējas. Paldies! Paldies! Daru, ko varu. Marisa Matijas. Brigāda, Roberts. Paldies, Roberto. Mēģināšu izteikties īsi. Un lūdzu norādiet, kad man ir jābeidz savu stāšanās, lai citi kolēģi varētu izteikties un arī tulks varētu atbrīvot. Šī ziņojuma sakarā domāju, ka mums jau ir skaidrs priekšstats par to, kas ir vajadzīgs, lai varētu pārskatīt esošo likumdošanas ietvaru, ko ir pieņēmis šis parlaments. Nevaru piekrist iepriekšējiem runātājiem. Mani pārsteidz, ka mūsu funkcija būtu pārskatīt divpaku, sešpaku, ekonomiskās, pār, ekonomiskās pārvaldības ietvaru Un kolēģi grib pārskatīt pilnīgi visu, izņemot to, kas tik tiešām būtu jāpārskata. Tas nozīmē, ka nav bijis pienākams laiks, lai varētu panākt rezultātus, bet jau ir laiks pagājis, jau ir rezultāti kaut kādi, kas dod iespēju mums rezultātus izvērtēt. Trīs svarlīnijas. Pirmkārt, Eh, ekonomiskās pārvaldības ietvaros standarti ir bijuši nepietiekami, mums tie ir jāparedz stingrāk. Otrā, eh, rais referentes piedāvātais virziens nozīmē analizēt negatīvās ietekmes eh, esošajam ietvaram, lai varētu padarīt standārtus elastīgāks. Un trešais, norādīt, kā standārti nedarbojas. Man tagad nav laika ieslīgt detaļās, bet es liecos pie šīs trešās līnijas. Nav šaubu, ka rezultāti ir, un ja mēs vēlamies pārskatīt likumdošanas ietvaru, tad mums ir jāpēta rezultāti un ietekme, kāda ir vērojama. Mums ir jāredz kāda ir situācija, neraugoties uz uh, laika trūkumu. Nevar piekrist referentē pilnībā ne pirmajā, ne otrajā daļā. Domāju, ka mēs varam panākt kompromisu par sociālajām dimensijām, par demokrātijas jautājumiem, par um, to, kā rīkoties makroekonomiskā uh, Eh, līdzsvar trūkuma novēršanai, bet ir referente piedāvājis pozitīvu punktu, konkrēti nošķirt eh, nolīgto parādu finanšu sektoru glābšanai un pārējo parādu. Tāpēc es gribētu aicināt uzturēt eh, spēkā mūsu izteikto priekšlikumu, bet otrajā ziņojuma daļā ir runa par izaicinājumiem ekonomiskai pārvaldībai, un šeit ir runa par pūliņiem, lai varētu panākt kompromisa iespējas un izdarīt secinājumus pār pa, pagājušo periodu. Es uzskatu, ka mums ir pilnīgi skaidri jānorāda strojkas darbības katastrofālajiem rezultātiem. Un tāpat ļoti piesardzīgi jāizturas pret ļoti e, e, e, optimistiskajām prognozēm Eiropas Savienības nākotnē, tīpaši tad, kad mēs strādājam kontekstā, kad ļoti daudz institūcijas un pasākumi ir ir izgāzušies iepriekšējo, iepriekšējo situāciju kontekstā. Nevarētu ņemt, vē, nevarētu nosaukt par piemēru SVF pasākums un attiecināt tos uz Eiropas Savienības nākotni. Tāpat arī mums vajadzētu saprast, vai un uz ko mums vajag koncentrēties. Mēs šeit gribam analizēt politiskus apsvērumus, un arī mēs gribam piedāvāt politiskus risinājumus. Nevar piekrist eh, nošķīrumam starp eh, politisku un neitrālu analīzi. Mums ir jādara kas Un noslēgumā referentei vēlos sacīt, ka neraugoties uz mūsu domstarpībām, kuras jau ir zināmas ekonomiskās pārvaldības e, ietver pārskatīšanā, tomēr domāju, ka mums ir iespēja panākt kompromisus, kas ir jābalsta uz nospraustajiem mērķiem un lai mēs varam runāt par rezultātiem. Deputāts Urtasons, paldies priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties referentei par paveikto darbu un pūliņiem šo ļoti grūto uzdevumu um, paveikt, jo grupu nostājas atsevišķos jautājumos ir visai tālas Sākšu ar otrās daļas. Analīzi. Ko izveidot um, Eiropas bezdarba apdrošināšanu, uh, uh, pārvaldības sistēmu, vienotu uh, prokuratūru. Šeit mēs uzskatām, ka debates par transferiem ir ārkārtīgi būtiskas, un visi zina, ka nevar panākt to, ka monetārā savienība var darboties nākotnē, ja mums nav mehānismu, kā mēs varam palīdzēt tai eh, monetārai zonai, kas piedzīvo asimetrisku šoku, un tas, eh, kas ir noticis pēdējo eh, gadu laikā, ka mēs esam uh, mēģinājuši veidot atbalsta mehānismus valstīm, kas piedzīvo šo eh, asimetrisko šoku, bet eh, ir izveidojies eh, apburtais loks, kas noved pie aizvien lielākas ieslīgšanas parādos. Un mēs esam bijuši spiest atzīt to, ka ekonomiskā savienība uh, ir bijusi slikti izveidota. Mums ir jāveido pietiekamas fiskālās kapacitātes Eiropas Savienības līmenī, lai mēs varētu šo jautājumu risināt. Šķiet, ka te viss būtu skaidrs, un to tai skaitā māca arī ekonomiskās te, te, teorijas skolās. Tas attiecās uz ziņojuma daļu, kura ir runa par nākotni Eirozonas perspektīvām, bet viss sarežģītākais ir izvērtēt to, kas ir noteikts ar standartiem un noteikt eh, turpmākos standarts. Es zinu, ka atsevišķi kolēģi vēlas stingri visus standartus piemērot, jo šie standarti nav uh, tikuši piemēroti. E, manai grupai ir skaidrs viedoklis par to, jo tie ir neizpildāmi, nevis ar stan ne standartu, ne, ne rezervju ziņā. Un tie standarti, kas ir piemēroti un pasākumi, kas ir piemēroti, vienmēr ir tiekoši īstenot pēc tam. Uh, Eh, jo pretējā gadījumā mēs nebūtu bijuši spējīgi stāties pretī ekonomiskai krīzei. Tāpēc man šķiet, kā standarti, um, standarti izgāzās, jo tie ir autodestruktīvi tā skaitā ar eh, fiskālās konsolidācijas prasībām. Tāpēc no manas grupas viedokļa ne šo formu paturēšana nav iespējama. Ir jāpārskata, kāpēc tās nedarbojas un kā mēs veidojam kontracikliskās eh, kapacitātes šeit ir viens punkts, kur nevaru piekrist referentei, ka EFSI būtu kontracikliskas politikas instruments. Tas ir pilnīgi nepieciešams. Ne. E, tas ir pilnīgi nepietiekams un tāpēc ir jāpārskata normas un kritiski jāanalizē, kāpēc lietas nav darbojušās. Protams, uh, par izaugsmī, par citiem jautājumiem mēs varam runāt, mums ir kritiskāks skats, tāpat arī attiecībā uz struktūrālām reformām atsevišķu pasākumu def recesīvais un deflācijas raksturs ir bijis pilnīgi katastrofisks. Un mēs redzam, kāds ir bijis e, ļoti negatīvais sociālais iznākums daudzos pasākumos. Un vēl gribu pieminēt divus jautājumus, kurus norādīja um, referente. Pirmais attiecas uz, ma, uz MIP makroekonomisko uh, disbalansu uh, novēršanas procedūra. Par valstīm, kas piedzīvo uh, gan pārpalikumu, gan deficītu, vajadzētu domāt par labāku līdzsvaru, kā arī domāt par labākas rezultātu tabulas veidošanu. Man Tas, mūsuprāt, ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Vai es runāju pārāk daudz? Pabeigšu pēc minūtes. Okay. I can assure that you spoke exactly like the other one. Es tūlīt priekš, eh, pēc pusminūtes pabeigšu. Parāds. Parāda jautājums, to jau pieminēja Marīsā, un mēs gribam runāt par parādu, kas ir izveidojusies beilaut rezultātā, lai glābtu finanšu sistēmu bet mēs kā grupa pieprasām, lai šis parāda jautājums tiktu skatīts. Un noslēgumā gribu norādīt vēl to, ka ir at, būtiski punkti, kurus, eh, kas ir būtiski manai grupai, un ka mēs esam atvērti sadarbībai un meklēt kompromisu ar referentiem. Grazie, parlerò a nome del relatore Ombra. Paldies, es izteikšos Marko Valī vārdā, Anu referentu vārdā, kurš atvainojas, jo viņš šodien ir budžeta kontrolas komitejā. Pāris vispārīgs dabas komentārs. Sirsnīgi pateicos referentai par paveikto darbu, taču mums ar to pilnībā nepiekrīt, kas ir ierakstīts tekstā. Šeit trūkst pamatīgas analīzes. Vēl joprojām pārāk daudz koncentrējas uz elastīgu esošās sistēmas interpretēšanu. Taču vēl joprojām nav saprasts, ka šī sistēma nestrādā, ka tā ir jāmaina. Tas, ko saka referente, ir pretrunā pamatīdējai. Mēs esam pret esošās noteikumu elastīgu interpretēšanu, jo šie noteikumi nav strādājuši. To mēs visi skaidri esam redzējuši, piedzīvojuši krīzes laikos. Turklāt mēs arī ļoti kritiski raugamies uz faktu, ka šī iespējama elastība tiktu piemērota tikai tajās valstīs, kur piemēro preventīvos nosacījumus. Tas ir ārkārtīgi riskanti, jo šāda pieeja kalpo tikai polarizācijai un atšķirību paplašināšanai, palielināšanai starp dalībvalstīm. Tā pieeja, kuru piedāvājam arī savos grozījumos un arī kompromisu grozījumos, ir pilnīga visu noteikumu pārstrādāšana, pilnīga izaugsmu un stabilitātes pakta pārstrāde, uh, divu pakas un sešu pakas pilnīga pārstrāde un pilnīga fiskālās pakta likvidēšana. Kaut arī esam redzējuši, ka vienpusēji dažas dalībvalsts ir e, likvidējuši šo, e, šīs normas. Un mēs redzam, ka dažas dalībvalsts rīkojušies tādi, lai pilnībā novērstu šo, šīs neskaidrības mana grupa uz Junkera plānu raugās drīzāk skeptiski, skeptiski attiecībā uz to, ka varētu atjaunot izaugsmi un investīcijas. Liederīgāka pieeja būtu, ja dalībvalstu investīcijas pētniecībā un inovācijās tiktu izņemtas no deficīta aprēķina. Tas būtu nepieciešams būtisks solis, lai uzlabotu makroekonomisko situāciju. Tādējādi ne tikai valsts institūcijas tiktu atdzīvināts, bet varētu radīt lielāku uzticēšanos investīcijām privātajā sektorā. Tas ir būtisks punkts, kas visiem būtu jāpārdomā. Turklāt šeit trūkst arī pamatota plā, pamatots plašs, detalizēts izvērtējums attiecībā uz nu, budžeta politiku sekām Eiropas Savienībā. Tāpat ir būtiski arī kvalitatīvi sociālai indikatori, lai varētu ļoti konkrēti izvērtot līdzinājās politikas sociālo ietekmi. Vēl viens trūkums, kurus šeit saskatām, attiecas uz demokrātisko atskaitīšanās pienākumu. Ir jāvalda demokrātiskai kontrolē šiem instrumentiem, ja tiem ir tik liela ietekme uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Un Grieķija noteikti ir viskrasākais piemērs. Turklāt mēs vēlamies, lai daudz spēcīgāk tiktu iesaistīts Eiropas parlaments, nedrīkst aizmirst to, ka Eiropas parlaments ir vienīgā tieši no pilsoņiem vēlētā institūcija, kas pārstāv Eiropas saimnības pilsoņus. Un pēdējais punkts, kas mūsuprāt trūkst, ir skaidri aprēķini. Skaidri aprēķini par budžeta struktūras pielāgošanu. Līdzinēja indikatori nestrādā aprēķini aplēs ir ļoti vispārīgas, pat šodien nav zināms, kā BIP prognozes tiek sagatavotas, kā tās ir jāsaprot, šīs IKP prognozes. Un šis IKP indikators ir jāpārstrādā, jo tas ietekmē arī dalībvalsts pieprasītās pielāgojums. Par to ir jārunā ziņojumā. Un vēl noslēgumā pēdējais punkts. Referente ir tiešām paveikusi nelielus panākumus. Dažu punktu gadījumā tiešām ir tādi panākumi, kurus atbalstam, spēcīgāk koncentrēšanās uz deficītiem un pārpalikumiem, piemēram, Vācijas bilancē. To varējām arī konstatēt saistībā uz prasību komisijai, un īpaši šī Vācijas nostāja, šī situācija novad pie tā, ka atšķirības starp dalībvalstīm kļūst lielākas. Un uh, ir svarīgi, ka šeit tiek pievērsts fokus. Turklāt arī referenti pareizi pieprasa to, lai finanšu institūcijas daudz spēcīgāk tiktu iesaistītas, lai tiktu galā ar finanšu krīzes eh, pārvarēšanu. Ja virziens daudz spēcīgāk tika nosprausts šajā virzienā, tad mēs kā politiskā grupa varētu pievienoties šim tekstam, taču citādi nē. Ir vēl trīs runātāji, lūdzu izteikties tikai vienu minūti katrs. Hortes Marijas pirmais lūdzu. Κύριε Πρόεδρε, θα θίξω ένα ζήτημα μόνο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, pieminēšu kaut ko ļoti nopietnu 22. un 23. grozījums, kas attiecas uz interešu konfliktu Eiropas centrālajā bankā. Eiropas centrālajā bankā jūs E, e, banka nevar būt neatkarīga e, monetārā lēmēja iestāde un trojkas dalībniece. To arī norādīja ģenerāla prokurors Gaļons savā dzinumā, tāpat arī Strasbūrā pagājušajā otrdienā mēs pieņēmām ziņojumu pār 2013. gadu, norādot, ka ņemam vērā ģenerāla advokāta atzinumu par to, ka ECB nevar būt vienlaicīgi trojkas dalībniece un īstenot monetārās uh, uh, politikas programmas. Lūk, Eiropas centrālai bankai vajadzētu pārtraukt dalību trojkā Grieķijā šāda dalība ir kļūd, ne, nepareiza un nepieļaujama. Vakar man, vakar es ce, šo, to gribēju jautāt pašam drāgī, kad ECB izstāsies no trojkas, lai rīkotos saskaņā ar e, ģenerāla advokāta atzinumu. Nākošais runātājs Elīza Feira, iepriekšējais runātājs tiek pārtraukts. Runāšu angļu valodā. Mums ir jāatgriežas pie pašiem pamatiem, konkurences starp pielīdzīgiem partneriem. To apstiprina komisijas analīze Un tāpēc bija priekšlikums veidot uh, budžetu ar 5% no IKP. Lūdzu, balstieties uz realitāti un, un nevis uz vienkāršiem vēstījumiem. Otrkārt, tad, kad mēs runājam par to, ka jāpārbauda, kas nedarbojas, tad trojkas priekšlikumos palūkojoties, ka atsevišķās valstīs IKP ir kritis par diviem procentiem, tad, kad tiek piedāvāts korekcija, piedāvāt korekcija un kādi ieteikumi varētu būt nepareizi. Lukas kungs par nodokļiem. Es tikai gribu to pateikt. Piekrītu, ka nodokļi, piemēram, manā valstī nedarbojas veselības aprūpes dienesti un daudzi uzņēmumi nemaksā nodokļus Portugālē, bet Nīderlandē, jo pastāv konkurence nodokļu jomā starp valstīm. Paldies, deputāts Ārnemans. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, vēlos tikai teikt, ka šīs ziņojums pašreizējā formā nav pieņemams. Luka kungs arī tā teica un detalizēto izskaidroja. 28 dažādas atšķirīgas ekonomikas, iekšējie tirgi. Nu, tas nozīmē, ka ir 28 atsevišķi pārvaldāmas ekonomiskās zonas un ekonomikas. Un nevar vienkārši piemērot vienu risinājumu visiem. Manuprāt, mm, mēs visi atceramies, kāda bija situāciju pagātnē. Paldies! Tātad viens, deviņi, viens pāns nosaka kaut ko citu, bet tam nav laika šīm diskusijām. Tagad došu vārdu Pervenšai Berisai, lūdzu. Merci beaucoup. Paldies. Es redzu, cik šī diskusija ir svarīga un cik vēl daudz ir darāmā. Ļoti daudz tika teikts par diagnozu politiku, un esmu izbrīnīta, ka neviens nav sapratis ziņojumā to, ka, kas teikts par eh, Eirozonas ekonomiku. Tērerkungs atsaucās uz profesoru Klimca darbiem. Referents savā laikā bija jūsu padevīgais kalps, un mēs varētu atgriezties pie tās diagnostikas, kuru mēs savā laikā sagatavojām kopā. Varētu atbildēt ik vienam runātājam, bet gribu norādīt uz diviem, trim lielākiem elementiem. Mester de Lange runā par neparedzamu situāciju, es aicinu pārlasīt N kompromisu tāpēc es nesaprotu viņas uzstāšanās jēgu. Ja nu vienīgi viņa nav pareizi sapratusi, ko nozīmē unusual event un circumstances. Tālāk domāju, ka mēs varētu šeit rast eh, vienošanos. Tairer kungs savukārt domāju, ka negatīvās iet ietekmes jautājumi tiek risināti. Dalība valstīs tie ir jāpārskata un aicinu skatīt situāciju tuvāk. Mm, Dārgie kolēģi, zināmā mērā mani šokē jūsu vērtējums, domāju par, par to, ka mans kompromiss ir S e, un D kompromiss. Mani domāju, ka kompromisā jau ir izdarīts ļoti daudz, un Es cerēju, ka jūs to novērtēsiet, taču ceru arī, ka nākamajā referents sanāksmē jūs to izdarīsiet. Jūs daudz uh, uzstājāt uz ECB eh, e uh, eh, neatkarības garantiju. Es ne ziņojumā, ne kompromisos neredzēju nevienu elementu, kas varētu uh, padarīt trauslāku šo neatkarību. Un vienīgā atsaucas neatkarības jautājumi bija tā, ko pieminēja grieķu kolēģis, kur jūs svītroja TCB neatkarības vārdā ņemt vērā ģenerāla advokāta atzinumu, kurš uzskata, ka tad, ja komisija iesa, ECB e iesaistās e, kādā programmā, tad tā nedrīkst tā piedalīties korekciju programmā. Domāju, ka respektējot ECB neatkarību, varētu šo priekšlikumu atbalstīt. Un lai tā būtu ar novērotāju lomu un nevis aktīvā dalībnieka statusu. Lūk, man nav laika detalizēt atbildēt visiem. Uh, un redzu, ka pār pakta preventīvo un korektīvo sadaļu runājot un par citiem jautājumiem, par valstīm ar trūkumu un pārpalikumu mums vēl ir daudz darāmā, taču es rēķinos ar visu labo gribu, lai varētu respektēt to kalendāru, ko jūs priekšsēdētāji esat ar koordinatoriem noteicis. Paldies! Šī bija visai intensīva diskusija, un tik tiešām darbības ir jāveic. Es gribētu izteikties arī pats, bet laika vairs nav, un tāpēc izklāstīšu referentei savu viedokli divpusēji attiecībā uz to, ka atsevišķas domstarpības, kas sākotnēji liekas lielas, varētu būt pārvarāmas. Un esmu optimistisks par to, ka parlaments varētu rast nostāju ar plašāku atbalstu un ceru, ka visas politiskās grupas strādās konstruktīvi, ņemot vērā arī to, ka priekšsēdētāju konference norāda to, ka jā, ņem vērā paveiktais darbs, un mūsu atbildība ir strādāt konstruktīvi, lai panāktu nostāju, kas atbilst tai, par ko mēs nobalsojām jau pagātnē, e, Bereziņams Klins komitejā, taisena ciņojums, bet pievienojot jaunus elementus, jo tagad ir 2015. gads. Paldies jums! Termiņi jums ir zināmi, balsojums 14. aprīļa ekon komitejā. Veit, e, e, ceru, kā sarunu grupā turpinās darbu veiksmīgi, un tagad mēs sēdi pārtraucam līdz trījiem, kad piedalīsies, piedalīsies Lords Hils. Lūdzu, esiet klāt saulaicīgi, jo tā būs vēl viena ļoti svarīga diskusija ar komisāru Hīlu. Paldies!